Meine sehr verehrten Damen. Äh, Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs äh, šeit Eiropas parlamentā. Mums būs pēcpusdienas konference, kas būs veltīta tēmai investēšana, ilgtermiņa investēšana Eiropas Savienībā. Uh, Un pirms es ķeros pie darba kārtības, es vēlētos paust, laikam arī jūs visi interesēs vai visu vārdā, mūsu dziļo satraukumu par notikumiem Japānā, šausmu ziņas eh, šķiet negrib beigties, tā kā mums šķiet, ka viss ļaunākais ir uh, pārciests, mēs saņemam jaunas ziņas par to, ka ir vēl jaunas nelaimes. Tādēļ es gribētu tagad aicināt jūs uz īsu klusumu brīdi, pieceļoties kājās. Paldies, eh, ka piecēlāties. Un tagad es gribētu sveikt vispirms eh, dalībvalstu parlamentu pārstājus. Nemaz tik bieži šeit Briselē nevaram sveikt uh, dalībvalstu nacionālo parlamentu pārstāvis, tādēļ ļoti priecājamies, ka jūs daudzskaitlīgi esat šeit pārstāvēt 18 valstu parlamenti, daž, dažas valsts pat ir ar divu palātu parlamentiem pārstāvēts, un gribētu jūs lūgt, ka arī šo mūsu jautājumu katalogu jūs varētu komentēt, eh, tātad. Uh, es gribētu pateikties par to, ka šie jautājumi, kurus mēs jums nosūtījām, tika arī lielākoties citīgi atbildēti. Un tagad par šo mūsu komiteju. Tā ir izveidot 2009. gadā eh, krīzes komiteju un uzsākot darbu mēs galvenokārt eh, pētījām Eh, kādi bija krīzes cēloņi un centāmies rast risināšanas mehānismu. Un tagad gribētu sniegt par to īskopsilkumu. Pirmkārt, mēs konstatējam, ka Eiropas Savienība atrodas eh, tādās kā krustcelēs. Ja mēs tagad neizvēlēsimies pareizojamo ceļu tuvāko gadu gaitā, tad mēs riskējam pat zaudēt status quo ante, tātad stāvokli, kas bija pirms krīzes. Uh, bet varbūt atkāpsimies vēl aiz tā. Otrakārt, esam konstatējuši, ka Eiropas Savienībai starptautiskos globālos formos, kā Pasaules banka, G20, apvienoto nāciju, dažādas darbības jomas ir jārunā vienā balsī, un to jāpārstāv vēlams arī vienam pārstāvim. Treškārt, mē, mums ir nepieciešama spēcīga komisija un spēcīgs atbildīgais komisārs par šiem jautājumiem. Un tas viss nebūtu neatspoguļojas patreizējā situācijā, kad eh, starp valdību, starp valstu eh, līgumi tiek slēgti un daudz kas eh, notiek apējot Eiropas parlamentu, nereti arī jūs, nacionāls parlamentus, kuriem tikai retrospektīvi tiek lūgt piekrišana dažādiem svarīgiem politiskiem pasākumiem Eiropas līmenī. Mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešams, ja Eiropa grib uh, pastāvēt globālajā konkurencē, e, tad tai ir jāmodernizē savu infrastruktūru, un to izdosies darīt tikai tad, ja mēs sadarbosimies pār valstu robežām, darot to, ko atsevišķas valsts nespēja darīt. Piemēram, tādās jomās kā energo, e, infrastruktūra, e, enerģetika, loģist, logistika, transporta un arī cits joms. Infrastruktūra investīcijas ir finansējams ar eiro obligācijām, arī dzan, eh, to mēs atbalstam, un par to arī vēl mēs eh, runāsim. Maišat kungs arī droši vien mums par to teiks, stāstīs. Vēl gribētu pieminēt to, ka mazie vidējo uzņēmumi ir jātīsta, lai tie arī turpmāk būtu mūsu tautsaimniecības mugurkauls. Un šeit nepietiek ar skaistiem vārdiem, ir jābūt konkrētiem pasākumiem MVU atbalstam. Dāmas un kungi, šodien ir tāds zināmā mērā mūsu dialoga ar jūsu parlamentiem, nacionālajiem parlamentiem vainagojošs, vainagošanās šī sanāksme. Uh, Un tāpēc vēlreiz gribu izteikt savu gandarījumu par to, ka Nacionāla parlamenta ir pārstāvēti eh, diezgan daudz skaitlīgi. Paldies jums! Mēs esam vēl eh, arī centušies eh, tiešā sarunā ar nacionālajiem parlamentiem, bet arī ar nacionālām valdībām, sociāliem partneriem, nacionālām bankām. Mēs bijām Čehijā, janvārī, Portugālē, Spānijā, apvienotā karalistē, Vācijā, Berlīnē. Uh, Un nākamnedēļ, pirmdien, otrdien dosimies uz Atēnām, lai tur uz vietas uh, iepazītos ar stāvokli Grieķijā. Šīs dienas konference dalās divās galvenajās dalā, daļās. Pirmajā uh, konferences sadaļā mēs palūkosimies uz ilgtermiņa investīcijām, izaugsmē un nodarbinātībai. Mēs visi zinām, ja neizdosies uh, radīt dodarbinātību un izaugsmu, tad krīze nebūs pārvarāma un arī valsts parādas neizdosies samazināt, kam ir izšķiroša nozīme. Otrajā sēdes daļā mēs pievērsīsimies galvenokārt jautājumiem, kas būtu darāms, lai ES e, stratēģiju ES Eiropa 2020 varētu sasniegt savus mērķus. Mēs vēl sāpīgi atceramies, uh, to, ka šis pirmais mēģinājums tā devētā Lisabonas stratēģija, kuras mēs bija Eiropa līdz pagājušam gadam padarīt pār visstraujāk augošo e, pasaules ekonomikas reģionu Eiropu, tātad, e, eh, ka tā nav gūs panākums, un tas nedrīkstētu atkārtoties. Galveno runu mūsu eh, konferences pirmai daļai teiks eh, man kreisā pusē sēdošais Tomas Mīrals, kurš ir Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas prezidents kopš divu pusgadiem. Viņš šo banku ir pēdējo divu pusgadu gaitā dinamiski uh, vadījis uh, cauri krīzes laikam, un viņa veiksmīgai vadībai pateicoties arī mēs varam konstatēt, ka uh, kredītu, uh, izsn bankas izsniegto kredīta apjoms portfels ir tik liels kā nekad iepriekš, uh, vairāk nekā 9 triljonu eiro. Uh, pirms viņš šo vai miljārdu eiro. Amatu uzņemās viņš bija Vācijā federālas valdības uh, ek, finanšu ministrijas valsts sekretārs, pirms tam viņš ir darbējis uh, privātajā ekonomikā, un tūlīt dosim Miraukungam vārdu, bet iepriekš vēl tāda administratīva norāde. Pēc Miraukunga runas mums būs komentāri. Uh, vispirms no tā devētās trojkas, jūs ziniet, ka uh, Eiropas Savienības iepriekšējā prezidentūra esošā un nākamā, iepriekšējā bija Beļģija, tagad ir Ungārija, nākamā būs Polija, e, viņi izveido tādu trijotni, e, lai izstrādātu 18 mēnešu darba e, programmu, un mēs dosim vārdu vispirms šīs trijotnes parlamentiem un pēc tam citiem nacionālajiem parlamentiem, bet tagad dosim vārdu Miro kungam, lūdzu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un paldies par jaukajiem ievadvārdiem. Esmu pagodināts, uzskatu, ka tas ir liels gods uh, mainīties ar domām ar jums, jūs pārstāvat valstu parlamentus, Eiropas pilsoņus nacionālā līmenī. Un es arī labprāt uzņemos šo atbildību un arī gribu dalīt šo slogu ar Maištata kungu, jo Eiropas Investīcijas bankas prezidentu mēs esam parakstījuši sadarbības eh, līgumu starp mūsu abām organizācijām un iekļāvām arī komisiju kā sadarbības partneri priekšsēdētāji. Es eh, esmu pateicīgs, ka jūs esat rezervējuši laiku, lai mēs varētu diskutēt par vienu no svarīgākajiem mūsdienu uzdevumiem kādā veidā mēs varētu atdzīvināt reālo ekonomiku, kā mēs varētu padarīt šo ekonomiku par ilgtermiņa izaugsmas dzinējspēku. Un, kā jūs zināsiet, pagājušajā gadā jau izaugsme ir atsākusies, un Eiropas Savienība kopumā 2010. gadā savu izlaidi ir paaugstinājusi par 1,8%. Un tomēr vēl joprojām ir diezgan daudz neskaidrību. Un mēs cenšamies turpināt stiprināt eirozonu. Lielākā daļa Rietuma Eiropas valstu ir ar ļoti lielām fiskālām grūtībām. Tāpat laikā Centrālajā un Austrum Eiropā izaugsme joprojām ir cieši saistīta ar ārējiem notikumiem, kā virzās attīstība, attīstītās ekonomikās un arī vēl to virza arī patēriņa cenas, preču cenas. Eh, joprojām ir arī citi iemesli bažām. Tāda sajūta, ka ir ļoti daudz vājās vietas, ko krīze ir izcēlus, un šīs vājās vietas vēl joprojām nav noregulētas. Eh, mēs varam saprast, ka nevarēja ar šīm lietām nodarboties tad, kad krīze bija pašā akūtākajā posmā, ka vajadzēja jau tad domāt par tādu robustāku izaugsmas modeli. Es redzu trīs jomas kā ļoti svarīgas. Pirmā ir jāstiprina reālā ekonomika. Eiropai ir jāatdzina savu tradīciju ražošanas jomā, proti ražot augstas kvalitātes preces, tas ir kaut kas tāds, kas ir atkal jāatdzīvina. Mūsu ekonomikas nevar turēties tikai uz finanšu sektoriem, būvniecību un pakalpojumiem. Eiropai ir jāvirza savas tehnoloģiskās prioritātes un ir jāaudzina labi izglītots darba spēks ar mērķi veidot augsti konkurētspējīgu darba spēku. Un šādi darbinieki varēs spēlēt izšķirošo lomu, radot gan darba vietas, gan arī veicinot nodarbinātību. Un šeit ir nepieciešams veikt arī iekšējos pārkārtojumus katrā valstī un arī kopumā Eiropas Savienībā, starptautiskā līmenī ir jāveic pasākumi. Vairākas valstis no Austrumēropas reģiona joprojām vēl nav pabeiguši reformu blokus, arī privatizācijas reforma nav pabeigta visās valstīs un arī nav pabeigtas reformas biznesa vīdes uzlabošanā, kas varētu stiprināt konkurētspēju un atbalstīt privātā sektora attīstību. Bet tikpat labi to pašu varētu teikt arī uz atsevišķām Rietumēropas eh, teritorijā esošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Turklāt vēl iekšējais tirgus ir tālāk jātīsta. Uh, Tas viss, lai izmantotu valstu salīdzinošās priekšrocības līdz ar ekonomiskās integrācijas procesu virzību. Barjeras šeit ir diezgan trauslas, bet ļoti svarīgas. Atkal gribu sniegt trīs piemērus. Eiropas Savienības pakalpojumu direktīva joprojām sniedz atkāpes, ir izņēmumi doti pakalpojumu sektoriem vairākiem, kas varētu gūt labumu no asākas konkurences un kur varētu izvēlēties harmonizētu likumdošanas ietvaru. Jāsaka, ka mēs esam joprojām ļoti, ļoti tālu no patiesa vienotā tirgus. Savstarpējā izglītības diplomu atzīšana, kvalifikāciju atzīšana joprojām ir ierobežota, arī tas ierobežo darba spēku mobilitāti. Un trešais. Austrum Eiropas valstīs uzņēmumi joprojām cīnās, lai darbotos saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem, un atsevišķās valstīs arī valsts iestādēm ir grūtības ar saskaņot darbību ar Eiropas standartiem. Eh, tālāk par nodokļu sistēmu. Šeit arī vajadzētu radīt eh, tādus apstākļus, kas stimulētu zinātni, kas eh, arī pētniekiem ļautu nodarboties ar jaunievedumiem, kas stimulētu konkurētspēju. Tālāk vajadzētu par jaunu definēt finansiālo sektoru. Viena no krīzes sekām būs tāda, ka tiks ieviests jauns regulas finanšu sektoru uzraudzības jomā. Tas viss piemēram, Bāzeli 3, lai stiprinātu finanšu sektoru. Šeit būs paaugstināts kapitāla rezervu prasības un arī būs noteikti pasākumi, kas būtu vērsti pret nevajadzīgu riskēšanu. Šie pasākumi ir ļoti pareizi un noderīgi. Un Austrum Eiropā finanšu sistēmas stiprināšana nozīmē arī um, mācību gūšanu no pagātnē, no tām sāpēm, kas ir saistīts ar pārlieku aizņemšanos, pārmērīgu ārvalstu valodas aizņemšanos. Tāpēc ir ļoti svarīgi īstenot visas vajadzīgās reformas, lai iestātos Eirozonā Un tām valstīm, kas nevar vai negrib iestāties Eirozonā, būtu jādomā par to, kā attīstīt vietējās valūtas tirgu un kā pāriet uz aizdevumu sniegšanu vietējā valūtā. Tajā pat laikā ir jānodrošina tas, ka finanšu sektors atkal apkalpo reālo uh, ekonomiku, nevis otrādi. vēl divas lielas problēmas nav atrisināts. Pirmkārt, globālais finanšu derivātu tirgus, atvesinājuma tirgus ir pāraudzis saprātīgās proporcijas, joprojām nav līdzsvars, ir dažādi veidi līdzsvaru trūkums, un tas vēl vairāk sāsinās. Spēcīga pārobežu regulēšana ir nepieciešama lai stiprinātu sistēmas izturību un nodrošinātu, ka reālais sektors un uzņēmumi gūst piekļuvu vajadzīgiem finanšu resursiem. Un tālāk par zaļo ekonomiku Eiropai izējot no krīzes ir iespējams padomāt, kā mazināt izšķirdīgu ekonomiku un pāriet uz ekonomisko saimniekošanu. Par to mēs diskutējam, un klimata pārmaiņu izaicinājumi joprojām nav atrisināti. Mēs redzam, ka daudzās valstīs EBRD reģiona e, šai spēlei nav vienlīdzīga rezultāta. Jauna tehnoloģija ieviešana, tā saistīta naudas līdzekļiem, bet ļoti bieži ieguvums e, ir daudz lielāks nekā izmaksas Un ja Austrumēropas valsts nerisinās šīs problēmas, tad valstis ne tikai nevarēs mīkstināt klimata izraisītos riskus, bet arī valstis varētu mazināt savu konkurētspēju. Šādas izaugsmas stratēģijas ir saistītas ar vajadzību pēc investīcijām. Un šeit ir jautājums par to, kā finansēt šīs investīcijas laikā, kad mums ir jācīnās ar krīzes sekām. Varbūt eh, Eiropas eh, rekonstrukcijas bankas pieredze varētu sniegt savu ieskatu šajā jautājumā. Mēs eh, rekonstrukcijas un attīstības bankā cenšamies mobilizēt privātā sektora naudu investīcijām mūsu reģionā. Mēs cenšamies sniegt investīcijas plašā spektrā. EBRD ir atbalstījis Volkswagenu un arī zināms nozars Krievijā. Un mēs esam palīdzējuši arī polijas kompānijai uh, Balinek, tā, tā ir kompānija, kas ražo uh, koku materiāls, koku paletes, un mēs esam stiprinājuši eksportspēju uz Ukrainu mēs esam gatavi strādāt pie investīcijām, uh, tomēr mēs negribam konkurēt ar privātiem aizdevumu sniedzējiem, bet drīzāk uh, palīdzēt esam gatavi tādās vietās, kur citi finansējuma avoti nav pieejami. Mēs esam gatavi dalīt risku ar komerc partneriem un esam gatavi uh, uzņemties risku paši. Uh, mums ir piesardzīgs investēšanas vēsture, mēs esam atbildīgi riska ziņā un esam arī konservatīvi uh, savās iekšējās procedūrās šie principi mūsu bankai ir nu, lieti noderējuši. Mēs investējam ambiciozos projektos, kur mērķis ir izmainīt ekonomisko situāciju, bet mēs to darām pēc risku rūpīgas izvērtēšanas. Mēs rīkojamies atbildīgi, mēs domājam par to, kā radīt darba vietas, kā stiprināt solīdu izaugsmi reālā ekonomikā, un tas viss, lai reaģētu ātri uz finanšu krīzes izaicinājumiem, lai mēs darītu to izlēmīgi, uh, un mēs esam gatavi stāties pretim jauniem izaicinājumiem, varbūt Ēģipte vai Ziemeļāfrika. Mēs varētu tur palīdzēt, ja mūsu akcionāri atbalstīs šādu pieeju. Es negribu teikt, ka šī AAA reitinga piešķiršana, kuru īpašnieki ir 61 valdību plus es un vēl citi, ka tas ir modelis Eh, finanšu sektoru. Mēs negribētu to apgalvot. Tomēr mūsu bankas pieeja ekonomiskai attīstībai ir tāda vispārēja. Tas sniedz tādu vispārīgu mācību, kas varētu noderēt gan valdībām, gan arī citām institūcijām, kas nodarbojas ar publisko politiku un cenšas panākt eh, valsts politikas mērķus. Kādu mācību mēs varam dot? Mēs varam sniegt eh, šādu mācību, ka ja ar mazākiem publiskiem resursiem, resursiem ir jādara tā, ka tie ir jāpapildina ar privātiem resursiem, un tas viss ir vajadzīgs, lai panāktu publiskās politikas mērķus. Galvenām ideja šeit ir radīt stimulus privātam sektoram, privātam sektoram, lai tas iesaistītos tādās aktivitātēs, kas sniegtu labumu ekonomikai kopumā. Šai pieejai ir divi labumi. Vispirms šeit šāda pieeja var palīdzēt eh, publiskām finansēm, un mēs EBRD bankā cenšamies arī palīdzēt valstīm, arī sniedzot peļņu. Eh, pagājuši gadu bija apmēram pusotra miljārda peļņa mūsu bankai. Un vēl EBRD bankas eh, pieeja ekonomiskai attīstībai balstās uz premisu, ka būtu ļoti pareizi izmantot arī privātā sektora gudrību, cenšoties kopīgiem spēkiem atra, atrast tādus vērtīgus risinājumus, un tas ir labāk nekā gaidīt, ka publiskais sektors rīkosies viens pats, un vēl sliktāk būtu, ja mēs vērstos pret privāto sektoru. Šādai pieejai ir nepieciešama valstu nauda, publiskā nauda, bet atkal tad mūsu akcionāri iemaksātais kapitāls ir apmēram 5 miljardi, bet kopumā viss e- ekonomiskais kapitāls mums ir apmēram 13 vai 30 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka mums ir īpaši instrumenti, kā sadarboties ar privāto sektoru, un šie instrumenti ir līdzīgi attīstības bankas instrumentiem, un tas ir īpaši svarīgi līdzfinansējuma jomā. Mēs cenšamies līdzfinansēt ar privātiem sektoriem, attiecīgi investējam arī privātā sektora projektos. Bet eh, šis princips ir arī daudz plašāks. Tas pārsniedz mūsu rīcību. Eh, valdībām ir politikas un ar šiem politiskiem ekonomiskajiem mērķiem ir iespējams arī uzlabot privāta sektora um, rentabilitāti ar dažādiem instrumentiem. Par zaļajām investīcijām runājot, šeit ir labs piemērs, proti labi samērīga, tāda samērīga oglekļa cena. Publiskais sektors un arī jūs likumdevēji ir ar tādu izšķirošu nozīmi šajā kontekstā. Jūsu lēmumi var radīt ietvaru kas eh, veicina atbildīgu eh, risku uzņemšanos, tas viss ilgspējīgas noturīgas izaugsmes vārdā, eh, lai stimulētu atbildīgu risku uzņemšanos, un tas viss varētu novest pie, ka, lai novērstu drīzāk jaunas finanšu katastrofas. Paldies par uzmanību. Herzlichen Dank, Herr Miro, für Sirsnīgs paldies Mīro kungam par uh, šiem ievadvārdiem. Un tagad uh, komentāri, ko sniegs uh, dalību valstu parlamentārieši un arī uh, Eiropas parlamenta deputāti. Pirms dod jums vārdu, teikšu, ka ļoti priecājos. Uh, par to, ka mums ir vēl viens eh, godviesis. Žaks Delors ir mūsu vidū. Paldies, ka pieņemāt mūsu ielūgumu un paldies, ka ieradāties. Žaks eh, Delora kungs eh, teiks ievadrunu mūsu šīs dienas vakariņās un zinām, ka viņš ir tas, kas uh, iekšējā tirgus attīstība ir būtiski virzījis uz priekšu, un ļoti priecājamies, ka viņš ir ieradies. Un priecājamies jau uh, pār viņa ievadrunu šodien vakariņās. Bet tagad diskusijas, diskusijas par pirmo uh, daļu, par. Sākumā Ungārijas prezidentūras pārstāvs, tad Bēļģijas prezidentūras pārstāvs Lukas Kauks varbūt, ka liks drīzāk ir jāizrunā, atvainojiet nu man izrunu. Un tad nākošais Klainer kungs, kas ir Polijas prezidentūras pārstāvs, un līdz ar to viņi pārstāvēs uh, trojku. Katram no viņam uh, došu trīs uh, minūtes, lūdzu, tāpat kā uh, Mirokungs. Uh, ievēro laiku, ievērot arī laiku un Eiropas parlamenta deputātu stāsies tikai divas minūtes. Tā kā jums pirmajiem runātājiem būs vairāk laika. Paldies! Paldies, priekšsēdi, par doto vārdu. Ungārijas eh, parlamenta vārdā es gribētu pateikties par ielūgumu un gribētu arī pievien pateikties par iespēju uh, izklāstīt šeit uh, kaut Eh, Ungārijas eh, ekonomiskās politikas prioritātes, kā patreizējās prezidenta valsts Eiropas padomē. Mūsuprāt, ir <clears throat> ļoti nepieciešams saprast, ka tikai izaugsmi mēs varam nelīdzsvars mazināt un arī panākt lielāku nodarbinātību. Mēs redzam globālu restruktūrizāciju, kas attiecas uz finanšu un ekonomisko sektoru, tādēļ svarīgi, ka Eiropas Sanība uh, rīkosies sakarā ar savu 2020. gada stratēģiju tuvākajā laikā. Eiropas Savienībā jāpārvar finanšu un tautsēmniecības krīze nedrīkst pieļaut, ka tā padziļinātos. Kā jau Miro kungs sacīja, mums ir jāizstrādā tāda tautsēmniecības politika, kur es runātu vienā balsī Tātad mums ir jātiecas rast atbildes uz jautājumu, kā varam stabilizēt ēst finanšu situāciju un kā veicināt izaugsmu. Jās, jākontrolē bezdarbs, ir jāveicina mazi video uzņēmumi, jauninājumi, novatorisms, jāatrisina patentu jautājums, bet tikpat svarīgs ir arī jautājums par darba spēku brīvo pārvietošanos un arī sabiedrības uh, mazāk privileģēto slāņu iesaisti tautsaimniecībā. Mums ir jārada arī mehānisms, kā budžeta plānošanu padarīt efektīvāku gan ES, gan nacionālajā līmenī. Savas prezidentūras laikā Ungārija vēls uh, savus akcentus iezīmēt šo mērķu panākšanā. Mēs atbalstīsim iniciatīvas, kas būs vērsts uz to, lai e ES 2020. gada stratēģija varētu tikt efektīvi īstenot. Un šeit ir minām energoefektivitāte, vidas aizsardzība, ūdens resursu apsaimniekošana, kas kļūst aizvien svarīgāk, jo globālajā līmenī vēl jau vairāk un eh, jāatrisina arī jautājumi par patentiem, pētniecība, novatorisms, attīstība un šī, šo, šīs pētniecības finansēšana arī svarīgs jautājums. Reģionālā atbalsta un kopīgā lauksaimniecības politika, eh, tas, tas ir tālāk joms, kas ļoti svarīgs. Uh, Paldies, saka priekšēdus. Un tagad Luksa kungam dod vārdu. Mikro, mikro. mikro. Okay. Voilà. Me. Mr. Chairman, Mr. Mer Priekšsēdētāji, Miro kungs. Liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Pirms ķerties pie lietas, es gribētu paust Beļģijas atbalstu visiem nolīkumiem, kas tika noslēgti nedēļas nogalē. Mēs gribētu pateikties Barozo un Rompēkungam, kā arī valstu vadītājiem par ļoti adekvāto re reakciju, par ļoti labiem, adekvātiem līgumiem, kas palīdzēs nosargāt gan mūsu ekonomiku, gan mūsu sociālo modeli. Un kā vienmēr ir plaša piekrišana arī no mūsu parlamenta puses. Mēs atbalstam, ka Eiropa ir milzīga loma, veidojot mūsu sociālo un ekonomisko nākotni. Es turpināšu nīderlandiešu valodā. Tātad. Man runa būs sadalīta četrās daļās. Un, pirmais, man jāsaka, ka mums ir politisks uzdevums rīkoties tā, lai tādas krīzes kā bantu krīze neatkārtotos. Jo šodien nodokļu maksātāji maksā šīs izmaksas, kas gulstas uz Eiropas pleciem pēc finanšu krīzes. Un cilvēki sagaida no nacionālas un arī Eiropas vadības, ka finanšu riski tiks samazināti. Es vēlos norādīt uz tiem principiem, par kuriem runāja Eiropas. Uh, investīciju bankas priekšsādātāja teikto Beļģijas parlamentā, kad viņš teica, ka mēs veiksmīgi darbosimies tikai tad, ka ja banka, kas neveiksmīgi darbosies un nevarēs darboties tālāk, darbosies tikai bez nodokļu maksātāju līdzekļu piesaistas. Otrais punkts. Tā ir pievienotā vērtība un lielie infrastruktūras projekti enerģijas, satiksmes un datu sektoros Bez tam mums jāveicina zinātne un pētniecība. Mēs esam uh, sprauduši mērķi 3% uh, IKP tam veltīt, bet mēs vēlamies arī atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Tāpat nozīmīgi ir turpināt banku reformu. Un tas nedrīkst negatīvi skart MVU kredīta gušanas iespējas. Un vēlos norādīt vēlreiz uz Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu kā arī Nacionālo banku darbību. Ir jārod atbalsts, un atbalstam jābūt pietiekamā apmērā jāatbalsta MVU, tādēļ nepieciešams īpašs garantija formas. Tādēļ arī liels paldies priekšstādākungs arī no Beļģijas parlamenta. Paldies! Nākošais runātais Klēnerkungs no Polijas. Šanovne kolžanki i koledzy. Na początku chciałbym bardzo serdecznie Priekšstādātā dāmas un kungi, vispirms es gribētu pateikties Miro kungam, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas prezidentam par ļoti interesanto runu. Liels paldies jums par visu to, ko jūsu banka ir darījis, ko tā turpina darīt Polijā un citās valstīs. Un mēs ļoti ceram, ka arī nākotnē rekonstrukcijas un attīstības banka dos aizvien lielāku ieguldījumu un palīdzēs risināt ekonomiskās un finansiālās problēmas. Dāmas un kungi, šī interese saistībā ar šo diskusiju norāda, ka mēs esam satraukušies par Eiropas nākotni. Visi saprot, ka neraugoties uz publiskiem izteikumiem, situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, sarežģīta gan finansiālā, gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā, un arī sociālais aspekts ir jāņem vērā. Bezdarbs pieaug un nav sociālās drošības sajūtas. Cilvēki izjūt aiz lielāku vilšanos. Un tas dod tādu augsni arī radikālu pozīciju formulēšanai. Dažādas krīzes, enerģētiskā pārtiks, arī politiskā krīze ir novērojams visā pasaulē, un viss šīs krīzes liek mums rīkoties ātri un īstenot labi pārdomātas rīcības. Uz šo brīdi mēs eh, runājam par to, ka visi pasākumi nav pietiekami. Šie pasākumi, ko mēs veicam, tās, tie nespēja visu atrisināt. Ir jāņem vērā arī Eiropas solidaritāte un, un pagātnes notikumi rāda, ka arī Eirozonas elitārās valsts nav pasargāts no riskiem. Uh, Lisbonas stratēģija stiprina Eiropas pozīciju pret uh, ASV, pret Ķīnu, pret citām lielvarām. Mums nevajadzētu sevi šaustīt pārāk smagi. Mums nevajadzētu visu laiku teikt, ka Eiropa nepārtraukti atpaliek no kaut kā. Mēs dzirdam daudz skeptisku izteikumu visapkārt. Mēs uzskatām, ka šādi skeptiski izteikumi nav pamatot. Varbūt kaut kur nedaudz ir, bet nepilnībā. Mums ir jābūt pragmātiskiem, mums ir jārisina politiski mūsu, izskatot arī dažādas scenārijas, mums jābūt politiskiem mūsu attieksme. Bet ir jārīkojas. Diagnostika nav pietiekama, ir nepieciešama rīcība. Mēs negribam mazināt Eiropas institūciju sasniegums. Tomēr uzskatām, ka reakcija no institūciju puses nav bijusi pietiekama efektīva Varbūt eh, lēmumu pieņemošās institūcijas eh, pēdējā laikā pieņem ļoti pretrunīgs lēmums un eh, ietekmi izjutīs mūsu bērni un mūsu mazbērni. Šodien mums ir vēl viens izaicinājums. Mums ir jāizteno stratēģija Eiropa 2020. Ko mēs varam darīt, lai finansētu ilgtermiņa investīcijas? Ko mēs varam vēl izdarīt, lai stiprinātu nodarbinātību, ekonomisko izaugsmi? Kā mēs varam kaut ko stiprināt, ja mums nav pietiekami naudas? Mums ir nepieciešami tādi finansiālie resursi, kas būtu pietiekami, lai mēs varētu risināt izaicinājumus. Ja mēs ierobežosim finanses un ja mēs nevaram dot finansējumu, tad arī stratēģijas mērķi nebūs sasniedzami. Valstu parlamentu uzdevums ir pārliecināt valstu valdības par to, ka Eirozonas nākotne ir atkarīga no Eiropas valstu solidaritātes. Mums ir jākompensē mūsu atšķirības attīstības ziņa. Eiropas vienībā ir 27 valstis un visām kopā ir jāvirzās uz priekšu. Un tagad eh, Eiropas parlamenta kolēģi. Sāksim ar Iljanu Ivanovu, tautas partijas vārdā. Divas minūtes. Thank you, Chairman. Dear... Paldies, priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Mūsu darbs šajā īpašajā komitejā, kopīgais darbs pagājušo gadu pārsvarā fokusējās uz krīzes izcelsmi un sekām, un Eiropas pievienotā vērtība bija svarīgs elements šajā diskusijā. Uh, Galējais ziņojums arī nāks klajā ar politiskajām rekomendācijām šajā virzienā. Mēs eh, pasvītrosim Eiropas strateģisko vīziju mūsu kopīgai attīstībai. Krīzes izplatīšanos eh, stiprināja, pastiprināja arī tas, ka nebija tādas stabilas pārvaldības struktūras un arī attiecīgie parāda līmeņi dalībvalstīs bija pārmērīgi, nebija arī pietiekams struktūrālās reformas. Uh, valsts pārāds un deficīts ir kaut kas tāds, ko jūs nevarat samazināt vienas dienas laikā. Ir nepieciešami ļoti spēcīgi pasākumi, ļoti spēcīga ekonomiskā koordinācija. Varbūt budžeta griešana nav e, tāds risinājums, tomēr tas ir nepieciešams solis, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti, un bez tā mēs nevaram īstenot mūsu ilgtermiņa izaugsmas mērķus. Jo Mums ir Eiropa 2020 stratēģija nodarbinātībai un izaugsmai, tur ir ietvert arī strateģiskā vīzija, arī investīcija ziņā. Šeit es piekrītu Birova kungam par to, ka ir jāsiprina reāla ekonomika un vēl mūsu pūliņiem ir jābūt vērstiem uz Eiropas konkrētspējas stiprināšanu, pabeidzot vienotā tirgus izveidi, darba vietas potenciāls ir jāizmanto. Uh, Mazie un vidēji uzņēmumi ir mūsu uzmanības centrā, bet šodien joprojām ir nepieciešams atbalstīt piekļuvi finansējumai, tīpaši novatoriskajā jomā. Un tā kā Austrum Eiropa tik pieminēta vairākas reizes, es gribētu no savas puses arī teikt, tā kā esmu no jaunās dalībvalsts, arī es uzskatu, ka tās valsts, kas nav Eirozonā, tām arī ir jādod iespēja vienādi rīkoties uz vienādiem spēles pamatiem ar tām valstīm, kas ir Eirozonā, formulējot mūsu politikas. Mēs visi esam vienā laivā, mums visiem jāpeld uz priekšu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas pievienotā vērtība nonāk līdz ikvienam pilsonim. Paldies, paliekam uh, pie Bulgārijas, uh, Deltans Tobrevs no uh, Bulgārijas Nacionālā parlamenta lūdzu. Thank you, Mr. Speaker. Dear colleagues, uh, we... Paldies, darbie kolēģi. Mēs uzskatām, ka šeit ir vairākas problēmas, kas ir jārisina. Vispirms finansiālā stabilitāte, kas varbūt, varbūt ir mm, pati svarīgākā lieta, un otra lieta ir atbalsts ekonomikai atbalsts ekonomikai, maziem vidējiem uzņēmumiem būs tas, kas nodrošinās izaugsmi, kas ļaus mums arī izpildīt tos mērķus, kas ir ierakstīts strateģijā Eiropa 2020. Par finansiālo stabilitāti šeit galvenā problēma ir pārliek lielais valsts parāds, kas ir jāatrisina. Tas ir jādara uzmanīgi, piesardzīgi, bet mēs uzskatām, ka valstis varēs tikt ar to galā. Manā valstī Bulgārija 2010. gadā bija pieņemta īpaša predeficīta procedūra, tā tika iesaldēta, un 2011. gadā mēs paredzam tikai 2,5% budžeta deficītu. Šodien mēs izskatām arī Bulgārijas paktu finansiālajai stabilitātei. Tur iekšā ir iekļaut vairāki hm, faktori. Vispirms publiskā sektora daļa. Mēs uzskatām, ka publiskam sektoram nevajadzētu pārsniegt 37% no IKP. Otrais faktors - budžeta deficīts. Tam ir jābūt elastīgam, bet ne vairāk kā 3%. Un to nosaka ekonomiskā izaugsme un kritums. Tas ir atkarīgs no cikla tātad plus mīnus, bet ne vairāk kā 3%. Un trešā problēma ir nodokļu politika. Mēs uzskatām, ka nodokļu politikai ir jābūt konsekventai. E, to nevarētu mainīt no gadu uz gadu, lai būtu ilgspējīgi noturīga izaugsme, nevar neko mainīt, e, jo mēs gribam panākt stabilu vidi. Nodokļu likme, mēs to paredzam mainīt, un to mēs varam darīt tikai, ja nobalsos par divas trešdaļas deputātu Tādā veidā mēs uzskatām, ja kaut kas mainīsies, tas radīs tādu stabilu un paredzamu vidi un stiprinās izaugsmas un nodarbinātības pieaugumu. Tad, kad mēs panāksim finansiālo stabilitāti un arī atbalstot ekonomiku principā un ir tīpaši nedot atbalstu MVU, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība varēs panākt ilgtermiņa investīcijas izaugsmē un nodarbinātībai. Cik fun Čehijas republikas. Tagad no Čehijas republikas Udo Ševčiks. Eh, kolegyně, dovolte, abych vás pozdravil jménem České delegace. Atļaujiet eh, sveikt jūs eh, Čehijas delegācijas vārdā, un es gribētu teikt, ka pēc desmit gadiem šajā amatā esmu diskutējis ar daudzām Eiropas parlamenta delegācijām, kas viesojās Čehijā. Un uh, ne pārāk daudzas delegācijas, bet tik ļoti augsta ranga, kā tās, ko vadīja Klinskungs un Karaskungs. Mēs redzam, ka šo delegāciju mērķi bija diskutēt par budžeta deficīta samazināšanu un arī citiem. Esmu ļoti iepriecināts, ka jūs publicējāt šos dokumentus un uh, Es atcerīgi vērtēju jūsu darbu, jūs apmeklējāt daudzas parlamentus, un es ceru, ka jūsu darbs turpināsies. Nu, tagad pavisam īsi par šo dokumentu. Mēs redzam, ka Prāgā, viesojoties šajā pilsētā un redzot Prāgas tiltu, mēs varam nu, burtiski iedomāties tos daudzot brīžus, kad Kārļa tilts saskārās, uh, no tā varēja vērot uh, dabas katastrofas, piemēram, kā plūdus, uh, un pēc tam, pēc šīs dabas katastrofas tikai dažus gadus, kā tilts tika renovēts, un līdz ar to tas ir tā kā simbols, ka cilvēki vienmēr atgūstas no krīzes, kādas tā ir skārus pagātnē. Pateicoties jūsu darbam un pateicoties arī uh, jūs iesaistēji, Un uh, mūsu dokumentiem jums bija iestā, iespēja iepazīties ar Čehijas uh, parlamenta nostāju. Mēs bieži runājam par solidaritāti, un solidaritāte ir īpaša uh, vērtība. Solidaritāte ir absolūti nepieciešama tad, kad cilvēkiem sāk kaut kā pietrūkt. Bet vēlos izteikt tādu tā kā brīdinājumu, un um, nedrīkst būt tā, ka solidaritāte pārveidojas ideoloģijā. Uh, Cilvēkiem nevajag palikt uh, pasīviem uh, un tikai gaidīt citu palīdzību. Tas nebūtu labs ceļš. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Tagad Līsa Jakonsārī no uh, Somijas, viņa pārstāv sociāldemokrātus. Jā, kriisivaliokunnan jäsen. Um, haluaisin sen... Paldies. Arī es uh, strādāju šajā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes īpašajā komitejā. Jāsaka, krīze vēl nav uh, pārvarēta. Galotņa tikšanās bija pagājušajā nedēļas nogulē. Mēs zinām, ka Portugāla, piemēram, aktīvi uh, strādā, jo Portugāla ievies ļoti striktus uh, pasākums, kas novērst to, ka krīze um, plašinājās Portugāla. Un uh, arī atbilde par um, jautājumiem, kas uh, tiks uh, skatīti uh, pēc tam par investīcijām reāli ekonomikā. Un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams reāls programmas. Bet jautājums ir, vai mēs vispār esam mācījušies no krīzes. Var teikt jā un var teikt nā. Jā, no vienas puses tādēļ, ka bankas tiek rūpīgāk pārbaudīts, ir ieviests tā sauktais stress tests, kas būs arī tāds uh, nu, vairāk uh, detaļas izpaudoši. Bet, nu, jāsaka, ka uh, noteikums uh, šīm pārbaudēm rada un raksta nacionālās iestādes. Ir arī tādi notikumi, no kuriem neesam mācījušies, Klinskungs jau par to runājām. Ir arī tādi tā kā nepareizi uh, impulsi, kas noved pie tā, ka bankas uh, pieņem nepareizus lēmumus, un šādi veicināšanas, teiksim, mehānismi aizvien paliek, lai arī zinām, ka tie ir nepareizi, tātad nesam neko no krīzes mācījušies. Un manā skatījumā ļoti nozīmīgs ir arī tas fakts, ka mums ir šī kopējā sēde. Manā skatījumā ļoti būtiski redzēt mana nacionālā parlamenta pārstāvis, un mēs redzam, ka problēma nav viss Eiropas Savienība, bet uh, Eiropas Savienība ir risinājums konstatējam, ka eiro uh, skepse pieaug. Tas ir ļoti bīstami. Es uh, saskatu tādu uh, riska sektoru, ka uh, Eiropā būs grūtāk atrisināt uh, problēmas. Tātad mums ir vajadzīgi ātri risinājumi. Un ir varbūt arī tādi punkti, uh, kuros nacionālajiem parlamentiem vajadzētu uzņemties tādu īpašu atbildību proti. Uh, Mm, jāizturas nopietni pret programmu Eiropa 2020. gadam. Nākošais punkts, kas ir ļoti nozīmīgs un kas būtu jāievēro visos nacionālajos parlamentos, ir arī pozitīvas atbildes uz izsūtītajiem jautājumiem, proti, ka jāsāk ieviest pasākumu un jāpārdomā finanšu transakciju nodokļu ieviešanas iespējas. Uh, Tā ir iespēja sasaistīt finanšu tirkus un reālo ekonomiku, un šāds finanšu pārvedumu, finanšu transakciju nodoklis, par uh, ko parlaments jau divreiz ir paudis pozitīvi viedot. Anni Padimatas ziņojumu uh, Strasbūrā par to balsojumu. Un arī citi. Tātad uh, turpināsim. Vēl divi uh, papildi jautājumi, ko es gribēju pieminēt. Eiropas Savienībā ir vajadzīga paša resursa, arī tā ir laba uh, ideja. Un uh, tas būtu arī labs uh, pamats turpināt mūsu darbu. Paldies! Paldies! Tagad Austrijas Nacionālās uh, padomas pārstāvis Matsneta kungs. Viņš ir priekšsēdētājs Eiropas Savienības un Rūpniecības komitejā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atgriezīšos pie tā, ko uh, Tomas Mīrovs teica un ko uh, viņš uzsvēra. Jā, protams, mums ir uh, sistēma, ar kuriem mēs derivātu tirgus, atvesinājumu tirgus uh, varam novērtēt, un tie ir tik lieli, ka tos grūti pat ir novērstīt. Un investīcijas reālā ražojošā rūpniecībā ir tādi, ka nu, bieži vien šādas investīcijas vairs neatmaksājas, un tas um, ne tikai divu, trīs gadu laikā, uh, bet tas ir process, kas jau desmit gadus uh, aptver. Un jautājums ir, kā atrisināt šo problēmu. Un ja mēs šo problēmu neatrisināsim, tad ilgspējīga Eiropā izaugsme vienkārši nenotiks. Tas nebūs tāpat, kā tas ir pēdējo 15-20 gadu laikā. Tā bija nepietiekama rietumdaļā un pārējais valstīs uh, parādi tika uzņemti un arī privāti. Uh, privātās saimniecības uzņēmās lielas kredītus un tā kāpnē izaugsmi. Līdz ar to mums jāatgriežas pie izaugsmas projekta tāds, kāds bija Eiropā pēc otrā pasaules kara. Ilgtermiņa uzņēmuma finansēšana no banku puses tās, kas, nu, vēl ir tāds klasiskā izpratnē blanks, nevis starptautiski kapitāla tirgus spēlētāji. Un vēl tāls ceļš ir ejams, un mm, paldies par šo diskusiju šeit, jo jautājums ir ne tikai, kā es regulēšu uh, finanšu tirgus un ieviesīšu nodokļus. Tas ir būtiski, bet jautājums ir ļoti nozīgs arī, nozīmīgs ir, kā es radīšu finansējumu, un ļoti, ļoti nozīmīgs ir Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas modelis. Un ja tās in, institūcijas kādas vairs nav, vai bankas nepild vairs savu lomu, vai mums nevajag radīt citas līdzīgas. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākošais Bēļģijas senāts. Ahmeds Lauē, lūdzu. Monsieur le Président. Euh, Priekšstādākums, paldies. Jā, nu pamatā es uh, atbalstu to, ko Austrijas kolēģis te teica. Un atsaukšos uz uh, ziņojumu parlamentā, kas uh, 3 uh, miljārdus uh, eiro gadā šis transakcija nodoklis varētu um, dot. Un Tulūzas uh, institūta pētījums ir, ka ietekme uh, uz uh, reālo ekonomiku būtu aptuveni 2% no šiem aptuveni 3 miljardiem eiro gadā. Mēs mēģinam labāk vadīt finanšu jomu un uztvert šos, šīs svārstības. Bet mums ir jāveicina reālā ekonomika, jāatgriež tai īstenā vieta, un finansēm ir jābūt instrumentam, uh, nevis uh, tam būtiskākajam. Un es domāju, ka ir daudz, kas jādara vēl pamatā. Esmu nobažījies uh, īpaši tādā izpratnē, ka uh, Bāzela 3 uh, tiek izstrādāta un uh, tā banku sektora ārkārtīgi plašās aktivitātes nav pietiekami ievērotas. Es redzu, ka šeit ir zinām trūkumi, par to vajadzētu nobažīties. Un treškārt, ar to arī beigšu šī uh, piedāvājuma ekonomika un uh, pieprasījuma ekonomika. Es vienkārši skatos, ka 30 gadu laikā aptuveni strādnieku uh, situācija uh, ir uh, samazinājusies. Aptuveni 10% ir samazinājusi uh, algas apju, alga apjoms. Uh, rēķinot pret NKI. Un es domāju, ka ilgtermiņa ekonomika nevar pastāvēt uh, citādi uh, nekā strādniekiem strādājošiem ceļot dzīves uh, līmeni. Uh, Un tā tikai ir iespējama e, izaugsme un mūsu uzņēmumu konkurētspēja. E, Tātad es gribētu e, labāku bagātības sadalījumu un labākus apstākļus strādājošiem. Paldies! Paldies vārdu. Tagad dodam Ole Šmitam liberāļu vārdā. Zviedrijas deputāts Eiropas parlamentā. Think... Paldies, Šķiet, ka jūs eh, ļoti pareizi pieminējāt Japānu. Un es arī gribētu parunāt par to, kā situācija Japānā ietekmēs enerģētisko mm, situāciju Eiropā un arī mūsu cīņu pret eh, klimatu pārmaiņām. Varbūt Mirokungs varētu komentēt to tālāk. Un vēl man patīk, ka jūs savā runā pieminējāt Ziemeļāfriku, jo mums eh, Eiropā ir ļoti svarīgi. Uh, ir darboties plašāk, ne tikai darboties ar bēgļiem, arī šeit mēs esam gatavi izpildīt mūsu uzdevumu, bet būtu daudz labāk, ja mēs pirktu produkts, kas ražot tur, un mēs domājam, ka mēs varam arī mainīt atsevišķus elementus mūsu politikās Eiropā. Un pēdējais, gribētu turpināt kolēģis Ivanovs teikto. Viņi runāja par Eiropaktu un Eirovalūtu. Mm Es um, nedzīvoju valstī, kas piedar pie Eirozonas. Beļģijas prezidentūras pārstāvis bija ļoti gandarīts un apmierināts. Varbūt es arī varētu izteikt gandarījumu un apmierinājumu, bet faktiski es esmu ļoti noraizējies. Uh, Es domāju par to, ka tik neradīsies šeit um, divu līmeņu Eiropa, divu ātrumu Eiropa, ka būs atsevišķas valsts, kas ies vienā tempā uz priekšu, un tad būs kāds valsts, kas atpaliks un virzīsies lēnākā tempā. Un mums vajadzētu respektēt tos lēmumus, kas ir pieņemti iepriekš. Šobrīd ir diezgan bīstam šī situācija. Es nedomāju, ka mums ir vēlēšanās atbalstīt tādu divātrumu Eiropu. Uh, un tas varētu arī nopietni iedragāt ilgtermiņa mm, noturīgumu. Un varbūt eh, vakarā, kad mums būs vakariņas, mēs varētu varbūt aicināt Delora kungam, lai viņš pastāsta, kāds ir viņa viedoklis par to, kas šobrīd notiek Eiropā, kā ir ar šo kopienas metodu. Manuprāt, tas nav bijis pārāk veiksmīgs un pārāk noturīgi izaugsme nav. Paldies. Tagad Vācijas bundesrāta pārstāvs Marko Kungs. Paldies priekšsēd, paldies par ielūgumu. Gribu piebilst, ka es šeit arī runāšu kā Brandenburgas pavalsts finanšu ministrs, ne tikai kā bundesrāta pārstāvs. Vispirms atgādināšu Eiropas parlamenta 2010. gada 20. Eh, oktobra paziņojumu, kas ļoti labi izklās situāciju. Mums galvenokārt ir 7, 19, 47, 105, 113, 121, 147, 138 um, un 210 eh, un 201. Šie uh, punkti šajā rezolūcijā mums šķiet īpaši svarīgi. Piebil, piebalsoja arī kolēģis acītam, uh, eh, ko negrib visu atkārtot. Ko es gribu teikt? mēs redzam, ka to, ka bankas atkal mēģina gūt ātru pēļņu, neinvestējot reālajā ekonomikā, jo tur ir gūstam pārāk maza pēļņa, bet finanšu produktu spērkot, un tas ir ar likumu jāizliedz. Mēģinājumi to atstāt banku ziņā, ka tas e, pats no sevis no atrisināto šī problēma, tas nedarbosies. Tas nav darbojies līdz šim un tas arī turpmāk nedarbosies. Otrkārt, es gribētu sacīt, ka mums ir jāņem vērā arī reģionālās atšķirības. Brandenburgai ir maza eksporta orientācija, e, mums ir daudz mazu uzņēmumi, sīku uzņēmumi, mm, finanšu krīze tādiem mums tik smagi neskār, bet mums ir arī e, tāda e, lēnāka tagad izķeprošanās no krīzes, ko mēs tomēr daļai arī jutām. Tas arī jāņem vērā. Un pēdējais, ko gribētu teikt, jūs mums nosūtījāt jautājumu katalogu attiecībā uz investīciju politiku. Es domāju, ka mums ir vairāk jādomā par fondiem, kas finansē uh, kreditēšanu tas um, dos atslodzi valsts budžetiem un pa, es domāju arī beigās, ka ir jādomā par jaunam ES bankrotiesībām. Ir jābūt iespējamam, ka māc uzņēmums bankrotē un meic uzņēmumu nē. Tieši tā mēs varam atbalstīt MVU. Banku e, spekulatīvā darbība šādi ir jāierobežo un jāļauj tai bankrotēt. Paldies! Paldies, un tagad dod vārdu Pampadreo kundzei Grieķijas vārdā. Es labprāt gribētu pateikties Miro kungam par viņa runu. Es domāju, ka Jautājums ir par uh, izaugsmas modeli. Piekrīt tam, ka ir uh, jāstiprina reālā ekonomika. Piekrīt tam, ka ir vajadzīgi tādi plaši uh, pūliņi un jāveicina zaļā ekonomika un jāreformē finanšu sistēma. Bet jautājums ir, kā to darīt? Divus gadus pēc krīzes sākuma, kuru piedzīvojam. Situācija ir tāda, ka man liekas, ka šobrīd esam viensprāts, sakot par to, ka problēmas bija saistīts ar finanšu sistēmas funkcionēšanu, tie pasākumi, kādi tika ievadīti, lai veidot jaunu kontrols ietvaru, lai tas būtu efektīvāks, tātad šie pasākumi tomēr ir samērā ierobežoti. Un mēs redzam, ka 2010. gadā šis sektors Mm, tomēr arī cieta um, zaudējums, bet kā var savienot reālās ekonomikas izaugsmi ar to uh, taupības pasākumu pakotni, kuru jāpieņem? Jā, nu, protams, jāsamazina deficīti. Tas ir nepieciešams, bet uh, kā uh, būtu iespējams? Uh, uzlikt par pienākumu visām valstīm. Nu, es nerunāju par Grieķiju, tas ir uh, speciāls īpašs gadījums, bet kā var uh, panākt to, lai uh, valstis samazinātu to izdevumus? Un tas skar arī izglītību, veselības aizsardzību, infrastruktūras un um, dažādas projekts. Un kāda tad ir mūsu atbildība attiecībā uz nākotnes uh, paudzēm? ja mēs visus samazinām, vai eh, mēs eh, nesamazinām Eiropas eh, nākotnes iespējas? Varbūt, ka šīs politikas ir pārāk tādas daļēji efektīvas. Mēs riskējam zaudēt veselu paudzi. Piekrīt tam, kas tika teikts par konkurētspējas spēcināšanu Eiropā. Tas ir nepieciešams, jā. Bet vai varbūt eh, viens un tas pats modelis, piemēram, Vācijas modelis, un likt citām valstīm par pienākumu to pielietot, vai ir eh, iespējams eh, visās valstīs īstenot tādu modeli, kas ir atrauc no to ekonomiskās un sociālās situācijas. Paldies! Finanke. Paldies! Un tagad dosim vārdu kolēģim Fejo, EPP deputātam no Portugāles. Paldies, priekšsēd. Kā Eiropas parlamenta deputāts no Portugāles un Krīs komitejas deputāts savās divās minūtēs gribētu jums paust divas galvenās domas. Pirmkārt, krīzi nevar atrisināt ar taupības pasākumiem vien, pat labam manā valstī Portugālē. Mēs diskutējam par taupības pasākumiem. bet eh, eh, reformas vajadzīgas tādas jomās kā investīcija, darba tirgus, MVO atbalsts, finanšu eh, sistēma, nodokļu sistēma, Eirozonas stabilitāte, protams, ir jāval, jābalsta, bet izaugsmi jāpanāk ne tikai Eirozonā, bet visā Eiropas saimnībā. Ko es gribu teikt? ir jābūt arī nacionālam pasākumu kopumam, nacionālajā līmenī. Tam jāpapildina ES risinājumi. Tāpēc izmantosim Eiropas semestri, izmantosim e ekonomisko pārvaldību, lai mums būtu vienots politikas kopums, ar ko stāties pretīm krīzēji. Eiro pakts, par ko valsts vienojās pagājušā piekdienā, varētu būt eh, solis pareizā virzienā, lai mēs varētu risināt dalībvalstu problēmas. Šis solis ir vērtējums pozitīvi. Bet es ceru, ka tas nenozīmēs, ka mēs nonāksim pie divu ātrumu Eiropas. Mums ir vajadzīga viena ātruma Eiropa. Mums ir vajadzīga vairāk Eiropa, vairāk integrācijas, lielāka solidaritāte un kopīga, kopīgs skatījums. Es domāju, ka uh, Nacionāla parlamenta nozīme šajā ziņā ir ļoti nozīmīga un Eiropas politikas diskusēšana tajā. Paldies, tagad došu vārdu Žongo Bērkungam, Francijas Nacionālās asamblēja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un pāris novērojumi. Mēs runājam par Lisabonas stratēģiju arī, un uh, gribu arī <clears throat> piekrist tam, ka tā nebija veiksmīga bet nu, no otras puses nedrīkst papildus lodzi uzlikt mūsu pilsoņiem, jo noteiktā brīdī uh, viņi varētu ticēt, ka es nespēju problēmas atrisināt. Un tas arī vēl, ko, uh, par ko tika runāts. Es bieži arī uzsveru to, ka šis sarežģītais periods, kur piedzīvojām, to ar, arī mūsu paudze saprata, ka šis parāds var pieaugt bezgalīgi un nevar to atstāt arī bērniem. Tagad uh, mēs nevarējām pat iedomāties, uh, ka situācija būtu uh, tāda, kādu bieži apraksta, ka sociālajie jautājumi vai veselības aizsardzības, um, aizsardzības jautājumi varētu būt ietekmēti. Un runājot vēl par kohēziju, kā varētu iedomāties, ka varētu radīt jaunu. Uh, nodokli, bet drīzāk vajadzētu domāt par progresīvu nodokli un reālo nodokļu aplikšanu ar nodokļiem. Tā ir arī tāda paliela problēma. Un es uh, gribētu parunāt arī par uh, izaugsmi. Jā, mēs uh, visi gribam zaļo izaugsmi, MVU izaugsmi, bet kā to finansēt? Un kā mēs varētu to uh, attīstīt? Varbūt ar tādiem, uh, tādām sistēmām, kā, nu, teiksim, uh, aizdevuma sistēma, uh, Bet mēs nedrīkstam aizvietot eh, eh, parādus ar eh, es parāds ar mūsu valstu parādiem, jo, nu, būtībā tas neko daudz nemainītu. Un tagad par pašu līdzekļiem, par to bieži tiek runāts un arī Eiropas parlaments runā par finanšu pārvedumu nodekļiem, bet šis nodoklis ir tāds, par kur tiek daudz diskutēts Francijā, un viedokļi ir arī dažādi arī tādi, kas piekrīt. <clears throat> Tad ir jāsaka, ka ir absolūti e, nepieciešams e, par e, atbalsta pasākumiem. Ir daudzas problēmas, kas nav vēl atrisināts, un priekšlikumi dažkārt arī nedod tādas risinājumus. Paldies! Paldies, tagad vārds Giancarlo Giorgetti kungam. Vai viņš nav klāt? Ok, good. Konst Labi, tādā gadījumā dod vārdu Elīzai Ferērai, sociāldemokrāta deputāte. Paldies, priekšsēd. Krīze parādīja Eiropu citā gaismā, tā parādīja, ka Eiropai patiesībā nav līdzekļu, kā stāties pretim šādai krīzei. Pat labam mums nav ilgtermiņa redzējuma. Taču būtu jāsāk rīkoties, nevis reaģēt. Krīzes rezultātā tikai starp valdību sadarbība ir e, e aktivizējusies, bet kopienas metode ir, e, var teikt, zaudētājos palikusi. Eiropai vajadzīgi finanšu sektoru uzraudzības modelis, bet ir arī citi priekšnoteikumi veiksmīgam krīzes risinājumam. Pat labam, pat, patreizējā eiro krīze skaidri parāda dažas no Eiropas problēmām. Finanšu krīze kļūst par reālas ekonomikas krīzi, par sociālu krīzi, tagad par valsts parādu krīzi jau, un pastāv risks, ka krīze varētu arī uh, politiskā līmenī pāriet un apdraudēt ES institūcijas stabilitāti, tas varētu būt graujoši visam Eiropas projektam kopumā. Eirozonā mums nav ārējo, ārējās nelīdzsvar ma mazināšanas mehānismi kā dolārzonā. Mūsu izaugsmi ir nepietiekoši globalizētā pasaulē un pastāv būtisks atšķirības Eirozonas tautsēmniecībās. Tas ir tikai vēl vairāk pasliktinājies, ņemot vērā, ka ir valūtas un tirdzniecības uh, politika nelīdzsvarot. Kas mums tagad ir jādara? Pamatā ir jāatgriežas pie konkrētspējas un viengablainības darba kārtības. Jāuzlabo produktivitāte un mums ir jānodrošina tas, ka konkurētspējas pakts darbotos stingri samazinot algas, mēs diez vai visas problēmas atrisināsim. Ir jārūpējas par konkurētspēju ilgtermiņā, domājot dziļāk, risinot dziļākas problēmas, jautājot, uzdot jautājumus tādus kā, kāda ir ēst darba kārtība globalizētā pasaulē, attiecībā uz ārējās un ticniecības politiku, kāda būs ES darba kārtība G20, līmenī un kā mēs risināsim problēmu ar nodokļu offshoriem. Vai Eiropas Savienība 21. gadsimtā varēs turpināt konkurēt ar tik atšķirīgām tautsēmniecībām, tautsēmniecības modeļiem? Šie jautājumi mums ir kā vēlētiem pārstāvjiem jāatbild un jāuzņems iniciatīvu kā vēlētiem.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 rezolūcija, par kur runāju Mirau kungs, ir ļoti svarīga, un man ir atsevišķi komentāri. Tas, ka valsts parāds un deficīts ir tik augstā līmenī daudzās Eiropas valstīs, nozīmē, ka tā jau ir tāda plašāka problēma. Es uzskatu, ka mums ir jāuzņemās šis risks un jārunā par to, kā pārskatīt to lomu, ko spēlē valsts. Un kāda ir saikne starp sociālu valsti un ekonomisko krīzi? Mēs varam arī aprēķināt to, cik daudz naudas ir bijis izšķērdēts investīcijās, publiskos izdevumos, lai sēktu deficītu. Mēs varam arī aprēķināt, cik maksā valsts parāds. Veicot šādu veidu analīzi un varbūt salīdzinot privāto un publisko parādu, mēs eh, varam redzēt, kā tas ir piemēram Itālijā, to, ka valsts ir gājusi dārgāko ceļu. Un pat ņemot vērā to, ka deficīts ir tik liels, tomēr publiskās eh, sistēmas, ir tīpaši pensijas sistēma, krītas ko mēs varam darīt? Piemēram, mēs varam strādāt ar fiskālo politiku. Ko mēs darām šodien? Mēs eh, palielinam izdevums. English for, for avoiding some problems. Kaut kādas problēmas bijuši, tāpēc turpināšu angļu valodā. Piemēram, mēs nevaram runāt par konkurētspēju. Ja mēs izmantojam papildu izmaksas šajā pārmērīgas regulēšanas uh, procesā. Atcerieties uh, naftas cenas uh, citos reģionos un šeit Eiropā dēļ akcijas nodokļu sistēmas. Jūs redzēsiet, ka diemžēl mēs esam izmaksas palielinājuši un esam samazinājuši mūsu konkrēt spējas salīdzinājumā ar citām pasaules um, daļām. Un pats pēdējais. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk fokusēties uz zinātni. Mums vajadzētu iz izveidot tādu kopīgu zinātnes politiku, lai samazinātu šķirtni, kas šķir Eiropu no, teiksim, Ziemeļamerikas, lai mēs varētu attiecīgi palielināt Eiropas lomu visā pasaulē un tuvākajos gados. Paldies, pēdējie divi runātāji pirmajā kārtā no Lietuvas, Andriu Kaiša kungs un tad Tomas Mans, Eiropas parlamenta EPP deputāts. Vispirms Andriu Kaiša kungs no Lietuvas. E, dėkoju, pirmininkė. Lietuva. Paldies, priekšsēdētāji. gadā arī Lietuva būs prezidēšā valsts Eiropas Savienība. Šodien mēs cenšamies mācīties, apgūt e, zinības, un mēs atbildējām arī uz jautājumiem, kurus jūs nosūtījāt visiem parlamentiem. Mēs gribētu pateikties Mirova kungam par to, ka viņš pasvītroja ražošanas aspektu jo bankas, ko dara bankas? Bankas vienkārši pārdod savus produktus, kas nav saistīti ar ražošanu. Šeit nav liela saikne ar maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs Lietuvā esam daudz ko mācījušies no krīzes. Un eh, ļoti grūti daudziem mūsu pilsoņiem ir iegūt mm, darba vietas. Tagad ir problēmas ar kvalifikāciju, ar vajadzībām darba tirgu, un tāpēc cilvēki uzdod daudz jautājumus, kāpēc tāda situācija Lietuvā. Un šodien mums ir tāpēc arī dažādas bažas. Mums nepietiekami ir reģionālā sadarbība. Mēs runājam par mm, austrumu partnerattiecībām, pieminējām Volkswagen rūpnīcu. E, Lietuva arī varētu piedalīties Volkswagen projektā, tāpēc, ka mums ir zināšanas, mēs zinām, kā strādāt sadarbības gaisotnē, mēs zinām, kā strādāt ar um, EBRD banku, un mēs ļoti ceram, ka Austrum partnerības gaisotnē mēs varēsim strādāt pie daudziem projektiem. E, Vēl kāds runāja par to, ka ir risks, ka būs Eiropa diviem ātrumiem, atsaucoties uz Eiropas paktu, kas ir nesen parakstīts mēs dzirdējām arī domu, ka kopienas metode zaudē savu aktualitāti. Arī mēs, mēs gan uzskatām, ka vajadzētu uz kopienas metodi paļauties vairāk. Par eh, nodokli uz transakcijām arī mēs esam sprieduši par šo ideju, bet ir svarīgi, lai bankas pavērstos ar seju pret ražotājiem, jo bez tāda atbalsta uh, mēs riskējam ar to, ka ekonomiskā atvesļošanās nebūs saistīta ar darba ietradīšanu. Paldies! Paldies! Divas minūtes tagad Tomas Mānu kungam. Paldies, priekšsēdi! Investīcijas reālajā ekonomikā tām ir jākļūst redzamām dalību valstīs, bet es noteikti atbalstu arī kolēģi Feokungu sacīto, ka tam ir jānotiek gan dalībvalsts, gan es līmenī. Es šeit uh, esmu piesprādzis Ungārijas prezidentūras uh, saukli spēcīga Eiropa. Daži to varbūt vēl nav īsti eh, aptvēruši, cik tas ir svarīgi. Nākamā nedēļā būs svarīga saruna starp parlamentu, padomu un komisiju. Vai tas ir realistiski, ka mēs uh, Eh, paaugstināmies budžeti, ja daudzās dalībvalstīs uh, ir runa par uh, taupības pasākumiem un pat to ieviešanu uh, konstitūcijās šādu principu. Man, investā, man interesētu arī, kā jūs banka eh, sadarbojas eh, Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka ar Eiropas investīciju banku, finansējot dažādas projekts. Vai eksistē kāds, eh, kāda principi, kādas kvotas, pēc kuriem jūs kopīgi finansējat projekts, un kādi ir šie projekti? Vai tie galvenokārt e-, e-, eiropeiski, vai ir arī uh, ekstrateritoriāli projekti. Jūs minējāt divus piemērus - Volkswagens Krievijā, e, tad arī Polijas un Ukrainas e, sadarbības projekti. Ja šādi projekti ir paredzēti, kā ir ar ilgu ilgspējību? Tas ir, manuprāt, e, svarīgs jautājums, vai jums ir ilgspējības šī termina definīcija. Tātad, Eiropas līmenī, es domāju, mums jārīkojas līdzīgi, kā to darām nacionāla līmenī, un uh, vai tas tiek darīts. Eh, pēdējais jautājums. Ja ir projekti, kur ir liels sabiedrības eh, nozīmība, eh, vai tad tos mēs varētu, kā es savienību, arī atbalstīt tad, ja bankas tajās nesaskat liels peļņas gūšanas iespējas, un kā to varētu vērtēt? Paldies, līdz ar to esam beiguši pirmo diskusiju raundu, un tagad došu vārdu Mirokungam. kungam piebildīšu, ka Miro kungam ir diezgan maz laiks, tādēļ pēc uh, savas runas viņam nāksies no mums atvadīties. Eh, diemžēl, bet nu, eh, tik daudz laika viņam vēl būs, lai tagad atbildētu jautājumus un komentārus. Paldies priekšsēd. Protams, es gribētu uh, rēģēt uz visiem ļoti nozīmīgām pienesumiem šajās debatēs, bet diemžēl tas nebūs iespējams laika dēļ. Tādēļ es varbūt kādas trīs, četras, uh, uh, pa trim, četriem jautājumiem tikai runāšu. Viens ir par eiro. Eiroskepticisms tika pieminēts un uh, pamatoti. Es domāju, ka mūsu, mums nāks stāties pretim galvenokārt politiskam izaicinājumam. Un tas ir tāds. Kā aizstāt šo argumentāciju par Eiropas apvienošanu, kas eksistēja pēc otrā pasaules kara? Ko likt tā vietā? Un es domāju, ka mums ir jābūt drosmīgākiem ir ļoti svarīgi runāt par dažādiem jautājumiem, ko praktiski Eiropas Savienība varētu darīt, varētu darīt veiksmīgāk, bet ja mēs uh, gandrīz visās ES dalībvalstīs turpināsim redzēt Eiropas, uh, eiroskepticismu pieaugumu un Eiropas, uh, vienotās Eiropas projektu leģitimitātes apšaubīšanu, tad uh, panākumu nebūs. Tādēļ es gribētu aicināt uz lielāku politisku uh, vadību šajā uh, ziņā, kas argumentē drosmīgi par to, ka Eiropai jābūt vienotiem. Pretējā gadījumā mēs nespēsim globālajā plānā uh, ekonomiski konkurēt. Otrakārt, par finanšu sektoru. Jā, es piekrītu, ka vislielākais risks ir mikroprudenciālo aspektu risināšana, tātad uh, banku likumdošanu, kapitāla prasību paaugstināšanu atsevišķām bankām, bet mēs nespējam tirgus kopumā ietekmēt šādā veidā. Īpaši uh, neregulēto finanšu darboņu rīcību. Uh, ja tā tas būs, tad arī turpmāk uh, peļņa šajā jomā būs ļoti liela, bet riski arī lieli un uh, zaudējums gal galā nāksies sekt nodokļu maksātājiem. Tāda investīcijas pietrūks tajās nozarēs, kur tās ir visvairāk vajadzīgas. Trešā piebilda - par valsts uh, parādu un uh, budžeta taupības pasākumiem. Es tiešām jūti, jūtu līdz visiem tiem, kuri saka, ka viņiem savās valstīs ir grūti laiki, ir grūti atbalstīt budžeta taupības uh, pasākumus eh, nākotnes vārdā, bet kādas gan ir alternatīvas? Kā mēs varam risināt šo, probu, šo esošo situāciju tādā veidā, lai tīri reaģētu pozitīvi, kā mēs varētu turpināt dzīvot ar patreizējo pārādu līmeni, vai mēs tādējādi nonāksim situācijā, kad liela daļa nodokļu maksātāju naudas tiek izmantota uh, parādu procentu samaksai tā vietā, lai tiktu investētu sabiedrības labumam kopumā. Tādēļ, lai cik tas nebūtu sāpīgi, mums ir jāatzīstās, ka mēs esam pārāk daudz neefektivitātes e, pieļāvuši, un šī neefektivitāte ir novedusi pie tā, ka valsts parāds pieaug, un šādā mērauklā tas vairs nevar turpināties. Tādēļ es nedomāju, ka Eiropas Savienība šeit varētu būt iznākum, e, izņēmums. Es domāju, ka tā, e, tā arī nāksies īstenot Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas talpības pasākums. Attiecībā uz Japānu. Es domāju, mums visiem vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, pat labam vērtējot sekas Eh, un izdarīt secinājumus varbūt pāragras attiecībā uz Eiropas nākotnes energos stratēģiju, bet vienu lietu varam droši sacīt. Tie, kas vēlas investēt Eiropā, viņiem ir nepieciešama skaidrība par Eiropas ilgtermiņa energo plāniem, un kas ir ļoti, ļoti kaitīgi. Un to es dzirdu diendienā no finanšu sektora un tam līdzīgiem spēlētājiem, kas investē, kas ir īsti investori šajā jomā, viņi nesaprot. Vai tas, ko mēs e, sakām šodien, vai tas būs spēkā arī rīt? Attiecībā tātad uz investīcijām energosektorā. Ja mēs ne, nepanāksim vienošanos, e, e, arī dažādu politisko spēku starpā pār Eiropas ilgtermiņu pieeja energoresursu jautājumā, tad arī mums neizdosies šeit piesaistīt investors. Es zinu daudz uzņēmums, kuriem ir daudz naudas, ko viņi varētu investēt, bet viņi to nedara. Un vienīgais iemesls ir tāds, mēs, tā viņi saka, nevaram paļauties uz to, ka juridiskais ietvars būs stabils, ka tas paliks tāds pats, kā tas ir šodien. Tādēļ es gribētu ļoti aicināt pat, eh, ja eh, būtu nepieciešama kompromiss, tātad izveidot energoinvestīciju ietvaru, kas būtu ilgāks par gadu vai vienu eh, parlamentu sasaukumu. Par jūsu jautājumiem, man kungs, par Eiropas rekonstrukcijas attīstības banku, tie bija ļoti konkrēti. Es domāju, mēs varētu kādā citā veidā mēģināt tos atbildēt, jo tie bija ļoti konkrēti specifiski jautājumi. Bet es tātad runāju nevis kā e, tikai savas bankas pārstāvs, bet arī kā cilvēks, kurš e, ļoti vēlas redzēt Eiropas e, veiksmi, Eiropas projektu veiksmīgu attīstību. Es domāju, ka visi pozitīvie secinājumi no šīm diskusijas, kuras tiešām ļoti augstu vērtēju, Viņi tikai tad palīdzēs mums panākt veiksmīgs rezultāts, ja politiskie priekšnoteikumi būs izpildīti. Un pamat priekšnoteikums politiskajā plānā ir tāds, ka mēs atjaunojam uzticēšanos Eiropas projektam. Paldies! As indicated, uh, Mr. Miro has to leave us right now, so uh, Miro kungam ir jāatstāja mūs tagad. Un liels paldies, ka jūs uz, pieņemāt uzaicinājumu. Paldies, ka piedalījāties. Paldies par jūsu devumu šajā diskusijā. Wir, wir machen weiter. Mēs turpināsim. Un uh, tagad politisko grupu koordinātori. Divas minūtes katram. Un pirms uh, dodu jums vārdu, dodu vārdu vēl. Uh, Hortensē Martinsē, Portugāla kolēģei vārdu. Bet lūdzu tikai vienu minūti. Kur uh, ir mūsu portugāļu kolēģi? Jā, lūdzu, vienu minūti. Um, obrigada. Um, eu... Jā, paldies. Es gribētu runāt par manu valsti. Nesen Lielas investīcijas eh, tika aizsākts eh, izglītībā un eh, inovācijā jau jaununājumos, kas ir, nu, burtiski tāds tā kā pīlārs arī struktūra pārmaiņām. Un es domāju, ka šī šodienas sēde ir lieliska iespēja apmainīties viedokļiem. Es, es būtu ļoti priecīgi, ja jūs varētu, piemēram, ierasties Portugālē un tikties ar Portugāles Nacionālo parlamentu, lai uzklausītu mūsu dažādās mm, domas, bet, nu, neskatoties uh, uz reformām, kādas ir veikts, neskatoties uz uh, reformām sociālas drošības jomā, domāju, ka daudz valstu un daudz eiropiešu <coughs> nav uh, īpaši pārliecināti par struktūru uh, problēmām. Piemēram, uh, runāju par Portugāles uh, sociālās, sociālo nodrošinājumu reformā mums jāraugās uz reālo ekonomiku un mums ir jāveido tāda finanšu politika, kas nāktu par labu reālai ekonomikai. Ja nē, tad nekad nesasniegsim izaugsmi un neradīsim jaunas darba vietas. Piekrītu kolēģei Lizai Ferreirai un arī Fejo kungam. Sveicu tos, jo Portugālē un Eiropā vispār kopumā mēs uh, diskutējam par šiem un par citiem pamatjautājumiem, kāda ir izaugsmas pamatā un ilgspējīgas izaugsmas uh, pamatā. Kā arī par jautājumiem, kas uh, aizvien atkārtojas. Uh, mm, tie ir jautājumi par deficītu. Es domāju, ka visi parlamenti, gan nacionālai, gan arī Eiropas parlaments Mums daudz vairāk uzmanības jāpievērš izmaksu samazināšanai un uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tagad koordinātori. Franks Engels, Tautas partija. Priekšsēdētāji kungs, nu viens punkts, lai sāktu uzrunu. Es uh, pilnīgi piekrītu Mirova kungam viņa teiktajā, ka vai nu šobrīd Eiropa būs veiksmīga un uh, parādīs uh, integrāciju, uh, vai arī tās pasaules nozīme samazināsies. Nu, nav citas alternatīvas. Mēs tieši ar šīm divām iespējām mēs saskaramies. Tagad četri punkti kā secinājumi. Diskusijas par vienoto tirgu un par šī tirgus reanimāciju, atjaunošanu. Es gribētu uzsvērt, ka nu, praktiski viss griežas ap jautājumu par direktīvas atdzīvināšanu kādu vecajā, vecajos laikos uh, nesa Bolkensteina vārdu, tās autora vārdu. Protams, ka var uzsvērt par un runāt par visiem tiem, visām tām domām, ko izsaka profesors Monti, un visdrīzāk, ka mēs saskārsimies ar liberalizāciju un visā kontinentā tas. Otrais jautājums - izaugsme. Izaugsme kā mērķis un uh, publiskie un arī privātie parādi. Nu, pirmām kārtām jāsaka, ka Eiropa visdrīzāk saskarsies ar tādu realitāti, ka uh, izaugs nebūs tik liela, kā ceram, un nevarēs to salīdzināt ar uh, citām pasaules valstīm. <clears throat> Bet ilgtermiņā nevar iepirkt, tā teikt, izaugsmu. Mēs redzējām, pie kā tas var novest šis a, mūžīgais mēģinājums izaugsmi panākt vai to, tā, tā teikt, iepirkt kas nozīmē, ka visdrīzāk vajadzēs pārdalījumu, pārdalījumu mehānismu. Atbilstoši tam. Tagad Eiropa, divu ātrumu Eiropa mm, un iesaist Eirozonā. Jā, es piekrītu tam, ka ir, nu, vajadzētu loģiski novērst to, ka mums ir vairāku, mm, teiksim, ātrumu Eiropa. Ir tāda, kas nevēlas pievēroties eiro, ir tāda vēl, kas nevar. Uh, Mm, ilgtermiņā, man liekas, ka nu, tas tā nevar ilgi pastāvēt. Un noslēgumā par pētniecību un attīstību. Es domāju, ka ir nepieciešams daudz plašāks koordinējums finanšu līdzekļos, nekā tas ir līdz šim panākts. Un jāietver arī diskusijas par dalību valstu un uh, arī uh, Eiropas finansējumu pieaugumu. Paldies! Sergio Coferati, divas minūtes. Grazie, Presidente. Io penso che i grandi avvenimenti, i tragici avvenimenti che sono. Paldies. Es gribētu atgriezties pie nesenajiem traģiskajiem notikumiem. Arī tas ietekmēs eh, Eiropu. Ar traģiskiem notikumiem, es domāju, vidusjūras krīzi. Eh, tas ir saistīts ar izēvielām un ar izēvielu nodrošināšanu. es eh, arī gribētu pieminēt notikumus Japānā. Arī tas ir saistīts ar enerģētiku un atkal un atkal mēs uzdodam sev jautājums par to, kā nodrošināt sevi ar enerģētiskiem resursiem. Mums ir svarīgi risināt šos jautājumus un tāpēc mums vajadzēs vēlreiz atgriezties pie enerģētiskās drošības un arī enerģētisko resursu ražošanas jautājumiem. Eiropai ir nepieciešams nodrošināt eh, sevi ar saviem resursiem. Tas ir tīpaši aktuāls tagad šis jautājums. Tālāk par eiro obligācijām un transakcijām. Šie finansiālie aspekti arī ir prioritāri. Un turklāt vēl jāatzīmē arī investīciju prioritāts. Mums ir jāatrod resursi un racionāli tie jāizmanto. Mums ir nepieciešams izveidot infrastruktūras tīklu. Eiropas valstīs ir milzīga atšķirība, un mēs ciešam no tā. Arī investīcijas netiek izplatītas vienmērīgi. Un šeit vēl ir arī otrs jautājums - zināšanas un izglītība. Ir jāveic investīcijas, jāstiprina izglītība, investēšanu skolās, mācību iestādēs, dažāda līmeņa. Tas ir tāds eh, sākuma punkts, rezultātā mēs nonākam pie konkurētspējīga modeļa. Eh, Paldies! Tagad uh, kolēģis uh, Vaigls, viņš pārstāv liberāļus. Ah, Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribēju uzdot jautājumu Mirova kungam. Viņš ir aizgājis, bet uzdošu tāpat. Ņemot vērā nesenos katastrofālos notikumus, Eiropai tagad būs jānes jauni finanšu slogi. Mēs esam gatavi reaģēt, bet solidāri un atklātā veidā. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu diskutēt par mehānismiem un arī par finansiālu resursu meklēšanas mehānismiem. Identificējot šos resursus, Eiropa varēs rīkoties kā spēks, kas ietekmē struktūrāls pārmaiņas. Un jautājums par jauno maršala plānu attiecībā uz tuvajiem austrumiem. Laikam šeit nav citas izējas, kā tikai veidot tādu plašāku plānu, kur būtu arī finansiāli aspekti, un ne tikai tie, bet arī citi, piemēram, institūciju stiprināšana, valstu veidošanas aspekti. Tas arī būtu jāņem vērā. Un vēl viena doma sakarā ar to pašu maršalu plānu. Daži cilvēki sauc to par Eštonas plānu. Šeit ir jāuzdod jautājums, kas tad finansēs šādus plānus? Mēs nevaram, nedrīkstam būt pārāk ambiciozi. Mums ir jāiesaista šādu plānu izstrādē visus, kas pēdējos gados ir saņēmuši labums no naftas a, eksploatācijas, arī no citu dabas resursu izmantošanas. Konservatīvi no Nākošais runātājs Zīles kungs. Like Paldies! Es arī gribētu pateikties valstu parlamentu pārstāvjiem, kas šeit izteicās. Gribētu pateikties arī Miro kungam. E, viņš jau ir aizgājis, bet esmu priecīgs atzīmēt, ka viņš ir atzīmējis, ka vienotais tirgus vēl nav gatavs, ir īpaši e, pakalpojumu sekt sektorā. Pārāk liels. E, bet kopsavilkumā gribu teikt, ka šodien mums ir divas valstu grupas Un droši vien pēc šīs krīzes mums būs vēl lielākas atšķirības gan ekonomiskos, gan sociālos apstākļos. Tas būs atšķirības lielākas beigās būs nekā sākumā. Un lielāks kā 2004. gadā. Ko tas nozīmē? Ne tikai, ka būs sadalīts valsts, tāpēc, ka ir Eirozonā un nav Eirozonā. Būs arī tādas valstis, kas būs zemākā līmenī nekā vidējais Eiropas Savienības līmenis, un dažas no šīm valstīm būs Eirozonā, citas arī nebūs. Kāpēc? Uh, tāpēc, ka pārobežu finansēšana, kapitāla plūsmas, tas viss ir saistīts ar privāto, ar publisko parādu. Un pārsvara te ir saistība ar pārobežu finansējumu Eirozonas un Eirozonas valstīs, kur ir saistīts arī cits valodas, kas nav eiro. Tad jo vairāk mēs dodam atpakaļ, jo, jo lielāka ietekme uz tām valstīm, kas ir devušas šo naudu. Te, te ir arī negatīvs efekts uz devēju valstīm. Arī sociālās schēmas tiek izjaukts, arī tās valsts, kas ir devušas investīcijas, šeit arī tiek ietekmētas sociālās schēmas, sociālās programmas. Es negribu izteikties pārmērīgi asi politiski, bet es domāju, ka mums Eiropas parlamentā vajadzētu padomāt par šo jautājumu. Nevajadzētu izjaukt solidaritāti Eiropā. Paldies! Paldies. Uh, tagad Nikolaus Hontis, uh, kreiso pārstāv. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τους συναδέλφους από... Paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Sveicu visus mūsu kolēģus. Sveicu kolēģus no nacionālajiem parlamentiem. Paldies par jūsu jautājumiem un jūsu piezīmēm. Tas um, parāda, ka Citu starp ir uh, politikas uh, leģitimitātes uh, krīze. Un kādu uh, lomu ir uh, mums visiem, jums kā nacionālajiem parlamenta deputātiem, mums kā Eiropas parlamenta deputātiem? Mēs uh, rēģējam novēloti lēmumu, kas tika pieņemti aizvakar, piemēram, par eiro. Ir pozitīvas un negatīvas sekas. Un, uh, par leģitimitāti runājot, par valdībām, par to reprezentantiem. Uh, un tiem, kas eh, ievieš tādus eh, strikts taupības pasākums. Mirokungs ir aizgājis. Viņš runāja par to, ka parādi ietekmēs konkurētspēju un ka ir problēmas. Un bez tam viņš runāja arī, piemēram, par to, par eh, investīcijām un arī par ietekmes privātiem uz iedzīvotājiem un kom, konkurētspēju, kā arī eiro un šī uh, taupības pasākumi, kas visu laiku samazina um, strādājošo algas. Mirokungs uh, runāja arī par konkurētspējas uh, samazināšanu. Bet, ja tiks samazinātas uh, algas, tad, nu, kā lai saka, nav jāmeklē nekur tālu, ir nepieciešama ienākuma vienalga. Uh, viss šis algu samazinājums un uh, strādnieku tiesību samazinājums ir nosodāms. Un tagad valsts sektors. Kur tad esam nonākuši? Tā kā kolēģi teica, krīze ir finanšu sistēmas krīze. Pēc tam tā skāra reālo ekonomiku. Un noslēgumā mēs redzam, ka ir um, nu, parādu krīze. Un atsevišķos gadījumos šie, šo valsts parādu uh, krīze uh, ir, dažkārt runā par to, ka tā ir vispār viss krīzes izraisīta. Tā tad eh, es gribu uzdot jautājumu. Viss tas, kas tika dots bankām Eiropas līmenī, vai tas uh, tiek dots arī reālajai ekonomikai? Un kādēļ pieaug bezdarbs Eiropā? Mēs esam pie, nonākuši līdz skaitam 22 miljonu bezdarbnieku Eiropā. Jā, nu, protams, te viss ir skaisti vārdi un deklarācijas, ko uh, izsaka, piemēram, slavenā Lisabonas stratēģija, kas runāja par konkurētspējīgu Eiropu, par darbietām, nu, un tagad redzam rezultātu. Man liekas, ka mēs dodamies nepareizā virzienā. Mēs nepiekrītam visiem tiem secinājumiem, kādi tika izdarīti pēc krīzes. Es domāju, ka šī politika nedos mums ne darbvietas, ne attīstību Eiropā. Paldies! Uh. Paldies! Pērvanša. Lūdzu, jums vārds kā referentei. Paldies, priekšstādātāji kungs! Paldies visiem mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem par viņu palīdzību šajā darbā, ko esam paveikuši šīs īpašās komitejas ietveros. Un pirmo reizi tiekamies tādā, nu, es gribētu pat teikt, plenārsēdē. sēdē Bet jau uh, uzsākot mūsu mandātu, mēs pievērsāmies uh, viedokļu apmaiņai. Mēs devāmies uz dažādām valstīm un uzklausījām arī jūsu atbalsts, kā arī jūs atbalstījāt mūs arī pieņemot, piemēram, starp ziņojumu, kas tika pieņemts uh, pagājušā gada 20. oktobrī. Mums tas ir ļoti nozīmīgi, jo, kā jau priekšsēdētājs Mirovs teica, nu, nevar būt uh, izkļūšanas no, tās, no šīs krīzes kā tikai kopā. Jūs nacionālajos parlamentos un mēs šeit Eiropas parlamentā. Mēs vēlamies atgriezt šo Eiropas kaismi un, un, un šo Eiropu vēlamies redzēt vēl spēcīgāku. Tas mums ir nepieciešams. Uh, Mm, vidusjūras dienvidi mums atgādina to vērtību nozīmīgumu, kādus mēs pārstāvam, proti brīvība, tiesiska valsts. Un a, mums arī ir a, atbildība, atbildība, lai šīs vērtības a, būtu augstā ciņā arī Eiropas Savienībā. Un dažkārt liekas, ka, nu, burtiski dažas valdības šo Eiropas vērtību nepietiekam augsti eh, vērtē, un tas var vērsties pret mums, eh, Eiropas pārstāvjiem, bet arī pret Eiropas pilsoņiem pašiem. Priekšstādājs Mirovs runāja eh, savos ievadvārdos arī par ilgtermiņa investīcijām, jo vidustermiņa ziņojumā mēs mēģinām novērtēt, cik krīze ir atstājis tik lielu iespaidu uz uh, investīcijām uh, valsts un, un privātām un arī ilgtermiņā. Runājot par šo uh, punktu, divas, trīs piezīmes, atbildot arī uz jautājumiem, kādi tika uzdoti. Tātad ilgtermiņa in investīcijas. Mirokungs teica, ka ir nepieciešama juridiskā drošība. To mēs saprotam. Bet vēlos vērst visu uzmanību uz to, ka bieži vien runa iet par investīcijām uh, nu, tādām kapitalistiskām. Un ja mēs neuzmanīsimies, tad tās neatļaus vienas pašas atrisināt tās problēmas un uzdevumus, ar kuriem sastopamies. Tātad Lisabons līguma mērķi mēs atgādinājām to pagājušā gada 20. novembra Rezolūcijā 9. pants iesaka paraudzīties uz visām publiskām jomām ES attiecībā uz to sociālo ietekmi un uh, tam ir, uh, tam ir jāpievērš uzmanība nevis tikai skatoties uz, uz paktu un uh, runāt par izcilību, bet ir uh, jā, jāceļ šī investīcija vērtība. Daudzi no jums uzstājās un pauda uh, bāžas par reformām, kādas ir plānotas finanšu tirgos. Un tas iespējas, kāds uh, man likās, ka izskanēja daudzos uh, vārdos ir tas, ka no vienas puses ir šī uh, finanšu tirgu reforma, un no otras puses tas, kas ir nepieciešams reālajai ekonomikai. Un arī tāda ļoti nu, tāda frustrējoša doma un, uh, un arī domas par to, ka uh, nu, tas nepietiekami tiek uh, ievērots. Un es pilnībā saprotu šīs bažas un tādā globālā izpratnē es. Uh, Man dažkārt liekas, ka mēs iesaistamies reformu katalogu veidošanā, un tas ir mazāk plāns. Uh, Un tas arī ir jautājums, par kur runājām vidustermiņa ziņojumā. Jo tirgu iesaistītajiem ir jāļauj reformas izvēlēties un viņu pašu interesēs īstenēt. Un drīzāk jāatļauj finanšu tirgus uh, pārorientēšana atbilstoši ekonomikas eh, interesēm. Un šīs vispārējās diskusijas, nu, tās varētu notikt kā 20 ietveros, bet, nu, esmu nobežījusies, ka Eiropas eh, komisijas ietveros un Eiropas Savienības padomas ietveros tā nav pietiekami izdiskutēta. Mēs runājam par Bāzeli 3, par aģentūru reformu, bet, nu, um, raugoties uz visām šīm reformēm un kā tas ietekmēs ilgtermiņa finansējumu, man liekas, ka, nu, tas nevienmēr ir pietiekami. Tagad makroekonomiskie plāni. Daudz runāja par pasaules uh, situācijas sabalansētību, un es uh, īsi gribētu pievērsties tādam būtiskam jautājumam. Pēc Lehman Brothers sabrukuma visi uzsvēra, ka vajadzēja jautājumam par cenu stabilitāti uh, pievienot uh, finanšu tirgus stabilitātes jautājumu. Bet, nu, papildus tam Mums ir jāraugās, kā kapitāla brīva aprite dod ieguldījumu vai arī nē, veicinot makroekonomisko nesabalansētību. Un man ļoti satrauc tas. Es esmu no valsts, kur ārvalsts tiešās investīcijas vienmēr tiek uzskatīts kā kritērijs, nu tādai pievilcīgai, tādam pievilcīgumam šai valstī. Uh, Nu, tas arī ir tāds fenomens, kas dažkārt novada pie uh, finanšu burbuļiem un uh, ražošanas līdzekļu samazinājumu, kas nevienmēr ir uh, ilgtermiņa investīcija interesēs. Un skaidri runājot, es domāju, ka ir arī uh, nekustamā īpašuma uh, zināmi burbuļi, ir uh, tādas pārmērīgas stratēģijas, kas nedod ieguldījumu to mērķu sasniegšanai, kādus vēlamies, un tam, kas ir nepieciešams reālajai ekonomikai. Un vēl divi punkti. Daudz no jums runāja par labu iekšējiem tirgumu. Es domāju, ka tas ir vienots viedoklis. Tas ir, nu, kas liels sasniegums ES. Bet man jāsaka, ka Eiropas projekta atjaunošanā iekšējā tirgus atjaunošana un energotirgus atjaunošana Man uh, liekas, ka šī otra opcija ir uh, ļoti nozīmīga. Bet, nu, jārespektē arī iekšējais tirgus, protams. Noslēgumā es uh, pievērsīšos uh, Engelskunga teiktajam, jo viņš runāja, ka šī izaugsme par katru cenu nevar tikt uzspērta kā tāda. Viņš pārstāv tautas partiju un es ceru, ka mēs vienosimies ar viņu jautājumā par ziņojumu arī nu, pieņemot galējo versiju un uzdodot jautājumu par sadalījumu, jārunā arī par dažādiem izaugsmas modeļiem, un no tā izried eh, nepieciešamība virzīties uz priekšu nodokļu jautājumos, un eh, runājot par to, šīs nedēļas nogals rezultāts jāpārvērš īstenībā. Paldies, paldies par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu ziņojumu izstrādēji, ko izstrādāsim līdz jūnijam. Paldies, Pervanša. Tagad mēs pievērsīsimies mūsu pēcpusdienas konferences otrai daļai ar nosaukumu Investēt ES ekonomikā nodrošināt stratēģijas Eiropa 2020 mērķu izpildi un Man ir tas prieks un gods uh, šeit stādīt jums priekšā kā galveno runātāju Filipu Maištadu kungu, kurš ir Eiropas investīciju bankas prezidents, kas atrodas Luksemburgā, un tagad aicinam Maištadu kungu šeit uz priekšu. Un es prezidents. Tātad viņš uh, vada Eiropas Investīciju banku jau kopš 2006. gada, un mandāts ir pagarnāts vēl pa sešiem gadiem. Pirms viņš devās uz Luksemburgu, viņš uh, vairākus gadus, uh, desmit gadus bija Bēļģijas finanšu ministrs 1990. gadā. Viņš ir uh, saņēmis uh, no Euromoney laikrakstā uh, gada finanšu ministra uh, godu. Uh, tad viņš arī ir divreiz bijis Beļģijas ministra prezidenta vietnieks. Mašat kungs, mēs priecājamies, ka jūs eh, atsaucoties mūsu ilgumam un bijāt gatavs šeit ar galveno runu atklāt mūsu sēdes otro daļu. Lūdzu, jums vārds. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, godami deputāti, es arī gribētu teikt, ka es esmu ļoti pagodināts saņemt šo ielūgumu un iespēju šeit uh, runāt jūs komitejas priekšā. E, šajā komiteja, jūs komitejā tiek diskutēt ļoti svarīgi jautājumi Un es personiski uzskatu, ka jūsu tematika ir ļoti interesanta, un man vienmēr ļoti interesanti tikties ar Nacionālo valstu parlamentiem, ar um, uh, Eiropas parlamentāriešiem un runāt par tādiem jautājumiem kā šodien. Eiropas investīciju banka, jūs zināsiet, tā ir tāda banka, kas sastāv no e, dalībvalstīm, tā ir dibināta saskaņā ar līgumu, ar noteiktu misiju sniegt finansiālu atbalstu, noteiktu mērķu sasniegšanai, Eiropas mērķu sasniegšanai. Un tie, kas grib zināt vēl vairāk par to lomu, kādu spēlē Eiropas Investīcija banka un ko tā darījusi ir nesen, mēs varētu izdalīt arī tādu informatīvo materiālu, kur ir aprakstīts mūsu devums. Eiropas atvesļošanas plānos. 2008. Eh, gada decembrī ir pieņemts lāms, un zinat, ka Eiropas investīcija bankai tam ir noteikta loma. Bet šodien es drīzāk koncentrēšos uz to tēmu, kas ir atzīmēta mūsu sarunai proti eh, investēt Eiropas Savienības ekonomikā, lai nodrošinātu strateģijas Eiropa 2020 mērķu izpildi. Es gribētu īsumā jums atgādināt to, cik svarīga ir investīciju evolūcija, lai nodrošinātu izaugsmi. Droši vien zināsiet, e, ka mums ir dažādi e, iekšzemes koprodukta dati, mums ir dažādas investīcijas bet eh, vienmēr šis cipars ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu izvērtēt izaugsmas tempus. Un mums eh, ir jāinvestē arī ņemot vērā variācijas iekšzemes koproduktos. Es gribētu pasīrot šo saikni ar iekšzemes eh, eh, koproduktu, jo eh, arī cikliskā izpratnē investīcija nozīme ļoti svarīga, lai veicinātu inovācijas, produktivitāti un lai paņemtu visu izaugsmes potenciālu, kas eksistē ekonomikā. Droši vien arī zināsiet un varat stādīties priekšā situāciju pēc krīzes, kaut vai vizuāli, ka investīcijas ir ļoti kritušās. Un, attiecīgi, ir ļoti daudzas valstīs krities arī iekšzemes koprodukts. Lūk, šeit šajā grafikā jūs to varat redzēt. Attiecīgi, arī uzkrājumu izmaiņas ir atainotas šajā grafikā. 2010. gadā tad kopējais fiksētais kapitāla veidošana paliek par pozitīvu vērtību. Tāpēc investīcijām ir liela nozīme. Un pat, ja mēs runājam par potenciālu. Mēs uzskatām, ka šis potenciāls ir bijis arī diezgan zems pirms krīzes. Tagad tas ir vēl vairāk krities pēc tam, kad investīcijas ir kritušās, un tāpēc arī jautājums, kuru jūs uzdevāt priekšsēdētāja kungs, tas ir ļoti svarīgi. Eh, kādā veidā mēs uzturēsim vajadzīgās investīcijas vajadzīgā līmenī tā, lai uzturētu attiecīgo Eiropas ekonomikas uz izaugsmi, kas ir lielais mērķis, kas ir noteikts eh, stratēģijā Eiropa 2020. Eh, kāda ir šodien situācija? No vienas puses mums ir vajadzība pēc investīcijām, un tā ir ļoti liela. Šī vajadzība ir ļoti liela gan vecajās, gan jaunajās dalībvalstīs tas ir vajadzīgs gan infrastruktūrai, gan arī, lai modernizētu eksistējušo infrastruktūru, gan radītu jaunu. Un Eiropas komisija ir aprēķinājusi, ka, lai panāktu stratēģijas mērķus, ir nepieciešams infrastruktūrā investēt 1,6 triljonus eiro vai pat līdz 2 miljārdiem vai triljoniem tas eh, divi miljardi eiro, kas ir nepieciešami. Un tam klāt vēl ir jāpieplusē arī investīcijas citās jomās, kas nav infrastruktūras. Tātad varam teikt vienā vārdā, ka investīcija vajadzība ir milzīga. Eh, kā ir ar finansējuma avotiem? Šeit ir vērojama samazināšanās. Pie tam te mums arī ietekme uz finansiālo sektoru pēc krīzes. Ir vesela rinda finansiālo operātoru, kas ir pazuduši vispār. E, un banka šodien ir tādā situācijā, ka mums ir jārīkos piesardzīgāk. Protams, ir nepieciešams rīkoties, bet mums ir jaunie likumi, Bāzel 3 un uh, te mums vajadzēs rīkoties piesardzīgāk, mums vajadzēs eh, uzmanīgāk vadīt riska situāciju, arī aizņemoties. Jebkurā gadījumā tas ietekmēs banku sektoru, attiecīgi ilgtermiņu finansējumu, un ilgtermiņa eh, finansējums joprojām būs diezgan ierobežots salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Vēl mums ir arī budžeta ierobežojumi arī šeit, mums ir ierobežojumi gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī, un mēs nevaram sagaidīt, ka tuvākajos gados budžets pieaugs kā vēlreiz atkārtoju, tad ir nepieciešams liels finansējums, eh, banku sektors joprojām ir trausls, eh, attiecīgi konfrontējot ar jaunajiem īpaši striktajiem um, noteikumiem, ir grūti plānot darbu ilgtermiņā, budžeta ierobežojumi ir ļoti spēcīgi, un ņemot vērā visus šos dažādos elementus, eh, ir jācenšas katalizēt pareizāko ceļu vajadzētu apvienot gan publiskos, gan privātos resursus, lai sniegtu finansējumu, kas ir nepieciešams. Un šajā prezentācijā es gribēju e, parādīt šo efektu. E, kādi efekti varētu būt, ja mēs izmantojam kopā Eiropas e, budžetu, kā arī Eiropas investīciju banku instrumentus? Es teikšu, ka ja Mēs izmantosim finansējumu, lai finansētu investīcijas, eh, kur ir pietiekama liela atdeve. Eh, tad te mēs varam nonākt situācijā, kad resursi tiek šķērdēti. Un otrkārt, otras puses. Ja mēs izmantojam banku naudu, lai finansētu kaut ko tādu, kas varbūt nav tik ļoti vajadzīgs, bet eh, kur ir ļoti zema, atdeve arī ir šķērdēšana. Tad ir jāņem vērā arī iespēja saņemt finansējumu no komercbankām, jo noteiktās jomās riski ir zemi. Tad ir vēl otra galējība, no viena salīdzināt risku un attiecīgi atdevi. Atdevi vidējā termiņā. Un mēs domājam, ka vajadzētu apvienot visus šos elementus kopā, izmantojot Eiropas budžetu, EIB, e instruments un budžetu, kā arī privātā sektora naudu, un attiecīgi izmantot šos bank, no ba, bankojamos projekts, tāds projekts, kas, kurus ir iespējams finansēt ar kredītiem. Tad Es tieši gribētu runāt par šo vidējo jomu. Ļoti īsi es gribētu arī e, runāt par projektiem, par instrumentiem, kas jau tiek īstenoti, tie mūsu kopīgie instrumenti, kas mums ir kopā ar komisiju. Un tad mums vēl ir noteikti ceļi, kas ir iespējami darbībai nākotnē. Kopā ar Eiropas komisiju mēs esam izstrādājuši plāns nākamajam, nākamajiem gadiem. Un mums ir divi instrumenti. Pirmais instruments ir dalītā riska instruments, riska sharing facility. Tas ir domāts zinātnei, kur ir ietverta arī garantiju sistēmu transporta tīkla. Tad runāt par pētījumiem šeit ir iespējama kopīga rīcība ar komisiju, apvienojot līdzekļus, kas ir septītā ietver programmā, un, apvien, un arī tos līdzekļus, kas ir no Eiropas investīcija bankas, šeit mēs varam izstrādāt tādu instrumentu, kas ļautu bankai investēt attīstības un pētniecības projekts, kas ir varbūt riskantāki. Šeit ir izdarīts arī ekspertu izvērtējums, un šajā, šo, šo izvērtējumu jau prezentēja Eiroparlamentam. Novērtējums ir bijis pozitīvs. Uh, Komisija arī atbalsta šo pozitīvo viedokli. Eiropas padom eh, februāra mēnesī rekomendēja atbalstīt šo iniciatīvu, to turpināt. Un eh, pagājušā nedēļā Eiropas parlaments arī nobalsoja par līdzīgu rezolūciju. Lūk, tas ir kopīgais instruments, kas ļauj salikt kopā visus šos elementus. Un pagājušā gada beigās mēs piešķiram 6,3 miljārdus eiro šim projektam. Tas viss, lai finansētu investīcijas 60 miljonu, 16 miljonu apjomā. Tad ir iespējams darboties. Ir 300 miljonu Eiropas budžeti pašreiz. Uh, Un tas ir radījis investīcijas 16 miljonu eiro apjomā. Kā tas ir iespējams? Tāpēc, ka Eiropas budžeta nauda ļauj dalīt risku kopā ar Eiropas investīciju banku un rezultātā tiek samazināts atsevišķais efekts un kopējais apvienotais efekts palielinās. Rezultātā mēs iegūstam labāk rezultātu. Otrs mm, instruments ir jaunāks, tā ir kredīta garantija sistēma konkrētiem risku tipiem. Tieši attiecībā uz transporta infrastruktūru jauno mēs redzam, ka ir riski un ienākumi, ko ģenerē attiecīgā infrastruktūra, tie varbūt nesaskan ar gaidītajiem rezultātiem. Attiecīgi izmantojot šo instrumentu, mēs varam diskutēt ar uh, komerciālām bankām, attiecīgi tālāk atbalstīt infrastruktūras projektus ar noteiktām garantijām. Garantija tāda, ka pirmajos uh, eksploatācijas gados, ja gadījumā ienākums nav pienā, uh, pienācīgs, uh, tad ir iespējams izdarīt tā, ka kredītņēmējs atmaksā atpakaļ savu kredītu. Un šādā situācijā Eiropas Investīcija banka at, it kā ieņem Komercbanku vietu, sniedzot garantiju šim projektam. Tādējādi pieļaujot sākotnēji tādu ierobežotu atbalstu no Eiropas budžeta puses garantijas formā. Uh, Lūk, tāds kopīgs instruments, un te, protams, tagad mēs runājam par stratēģiju 2020, par nā, nākamajām perspektīvām. Mums nevajadzētu e, šeit varbūt izgudrot divriteni, bet mums ir noteikti arī e, noteikts mācības. Izmantojot šos kopīgos e, instrumentus, mēs uzskatām, šeit ir daudz plus, pirmkārt, diezgan viegli tos īstenot. Ir iespējams to izmantot kā atkārtotā formā, atkal un atkal Un ir iespējams iesaistīt dažādus sektorus, ir iespējams arī uzlabot Eiropas institūciju darbību pārskatamību, caurskatamību. Un mēs uzskatām, ka tieši šādi parametri piemīt jaunajiem finanšu instrumentiem. Un šādā lūk kontekstā, kādi tad būs šie jaunie instrumenti, par kuriem mēs domājam? Eh, <coughs> mēs to saucam par projektu obligācijām, project bonds. Es esmu gatavs arī atbildēt uz dažādiem jautājumiem par šo tēmu, bet kāda šeit ir galvenā ideja? Ideja ir tāda, ka mums ir ļoti lielas investīciju vajadzības gan transporta, gan enerģētikas sektorā, arī platjoslas pakalpojumu jomā, un šeit es minēju transporta jomu jau. Un mēs gribētu atsaukties arī uz Transeiropas tīkliem, un lai pabeigtu šos tīklus, ir nepieciešami 500 miljoni eiro. Tā ir milzīga vajadzība, un tajā pat laikā publiskie budžeti ir ierobežoti, jo šeit ir taupības pasākumi. Bankām arī ir noteikti ierobežojumi, un vēl ir viens elements tāds attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumiem. Un ir atsevišķi tādas institūcijas, kas vispār ir pazudušas finansēšanas kontekstā. Šīs te vienlīnijas apdrošināšanas kompānijas, kas deva garantijas uzņēmumiem, šie eh, uzņēmumi pildi institucionāli investoru funkcijas. Mēs tagad esam atraduši veidu, kā paņemt privātos resursus, lai sniegtu šo finansējumu projektu attīstītājiem, lai viņi savukārt varētu īstenot projekts, kas ir pietiekami liela, lai dod kaut kādu atdevi. Mēs arī strādājam dalot kredītu pēc pēc senioritātes principa. Mēs cenšamies ņemt vērā arī institucionālas prasības, ko izvirza investori. Eiropas investīcija banku, bankas darbība ir atspoguļot šeit šajā slaidā. Jūs redzat pa vidu to. Mēs strādājam saskaņā ar tranšu principu. Uh, Varbūt vienkāršākais veids ir, kad Eiropas Investīcija banka dod šo kredītu tā kā apakškredīta formā, jo apakškredīts atkal dod šo pēctecīgumu vai senioritāti, attiecīgi izpildot saistības pret vienu kredītu, no tā iziet nākamais līmenis, saistību līmenis. Jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka ir nepieciešams palielināt caurskatamību, un tādā veidā mēs plānojam arī uzņemties dalīti riska, risku ar citām institūcijām. Mums ir jādomā par saistībām attiecībā par Eiropas budžetu, jo no paša sākuma mēs zinām, kāda ir maksimālā cena, ko mēs varam atļauties Eiropas Savienībā. Un, ja mēs pārsniedzam šo augstāko vērtību, tad atlikušo risku sēdz Eiropas Investīcija banka. Lūk, mums ir projekti, ar kuriem mēs strādājam, mēs veicam publiskās konsultācijas, mēs cenšamies saņemt arī noteiktu reakciju. Jau attiecībā uz šo jauno instrumentu mums pozitīva atbildi ir bijusi no privātā sektora mēs cenšamies tādā veidā piesaistīt vairāk eh, privātā finansējuma infrastruktūras eh, projektiem. Es gribēju par to runāt, pēc ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet, protams, bez šī bonza instrumenta ir arī citi instrumenti, un mēs strādājam arī ar Eiropas komisiju pie tiem nākamajā finanšu perspektīvā. Un es gribētu teikt, ka nākošās desmitgades būs ļoti izšķirīgs uh, Eiropas Savienībai un jārunā par stratēģiju, par stratēģiju. Uh, 2020. gadam, un man liekas, ka tā ir absolūti nepieciešama un būtiska. Ja mēs uh, gribam um, izaugsmi un ticēt izaugsmē, ir skaidrs, ka ir nepieciešams investēt. Un jāinvestē ne tikai uh, infrastruktūrā, bet arī izglītībā, apmācībā mums uh, jāpaaugstina. Uh, um, augstskolu beidzēju skaits, mums jāinvestē pētniecībā, tas ir nu, absolūts nepieciešams kapitāls, mums ir jāinvestē inovācijās un tās um, jāizplat daudz ātrāk Eiropas rūpniecības kopumā. Un tā ir tāda būtiska as 2020. gada stratēģijai. Un, uh, protams, ka ir absolūti nepieciešams, lai valdības un arī nacionālajie parlamenti darbotos, lai šī stratēģija tiktu, kā lai saka, aktualizēta, lai tā, lai visi iesaistītos un akceptētu arī uh, to, ka labāka koordinācija būtu tādai ekonomikas uh, pārvaldībai Eiropā. Un, manuprāt, tā ir absolūti nepieciešama. Uh, Absolūti nepieciešams noteikums, lai šī m, stratēģija būs veiksmīga. Tādēļ nepieciešams šīs diskusijas, diskusijas uh, Tādēļ man liekas, ka ir man ļoti laba ideja iesaistīt Nacionālo parlamentu deputātus, jo mēs nespēsim īstenot veiksmīgi 2020. gada stratēģiju, ja Nacionālo parlamentu deputāti netiks tieši iesaistīti. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Maistēt kungam. Paldies, ka jūs atbalstat mūs un mūsu uh, centienus arī diskutēt ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, jo jums taisnība, ka mēs arī esam pārliecināti, ka ja visi nestrādāsim vienā virzienā, tad būs ļoti sarežģīti sasniegt šos ambicionētos mērķus. Turpināsim tieši tāpat kā pirmoreiz. Sākumā trojkas valstu pārstāvji Ekerkungs, Lekskungs Bēģijai un Kazimirs Klainer Polijas vārdā. Egers kungs. Maksimāli trīs minūtes. Lūdzu. Paldies priekšsēdi. Un es gribētu apstiprināt uh, jūs pēdējā teikumā sacīto, ka nacionālajiem parlamentiem kopīgi ir jāvienojas par nākamiem soļiem, citādāk eh, mēs nevarēsim gūt panākumus. Ļoti svarīgi, kā arī priekšēdz norādīja, ir izšķētības jautājums. Eh, runājot par investīcijām, kā tās piesaistīt, eh, kāpēc tas nav izdevies tik labi piesaistīt pēdējos gados, tas ir svarīgs jautājums. Inovācijas pētniecība, izglītība ir vissvarīgākās jomas, bet jautājums ir, cik lielā mērā mēs būsim konkurētspējīgi šajās jomās. Vēl viens svarīgs jautājums ir enerģētika, resursi. Izēvielas, un mums jādomā ne tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā. Tas ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Arī nacionālajām valstīm ir jādomā par to, uh, Nu, kurās jomās nacionālai parlamenti var sasniegt atsevišķos sociālos un ekonomiskos mērķus, atsevišķi un kuros, eh, kurās jomās tātad labāk Eiropas līmenī var sasniegt. Konkrēta spēja ļoti svarīga attiecībā uz nodokļu politiku, Ja paraugamies, kur ir e, visvairāk investīcijas izdarīts, tas ir Āzijā un galvenokārt Ķīnā. Mēs šeit jau dzirdējām jautājumu par to, vai tiek analizēts, e, cik lielā mērā Eiropa līdz ar to kļūst atkarīga, vai Eiropa gūst tiešām no tā labumu, kur mēs varam efektīgāk strādāt. Es domāju, ka 2020 stratēģija ļoti nozīmīga tādēļ, eh, ka tā var veicināt eh, konsensu panākšanu Eiropā. Reģionāla investīcija jautājums, izšķērdības jautājums ir jārisina un ar eiro obligācijas var daļai palīdzēt mums šo problēmu risināt, un ar to Eiropas saimnība var kļūt konkurētspējīgāka un efektīgāka. Tāds būtu mans komentārs pie šī mūsu otrajā daļā apspriežamā jautājuma, un es priecājos, ka prezidents sacīja, ka mums tiešām ir jādomā vairāk ilgtermiņā, un jādara tas vairāk ne, eh, ar, ar, ar nacionālajiem parlamentiem kopā. Paldies, vārds eh, Beļģijas pārstāvjiem. Merci, eh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies eh, Meštet kungam par jūsu ievadvārdiem. Dargie kolēģi, es šeit vēlreiz gribētu pasvītrot to, ka Beļģija mm, pilnībā atbalsta uh, Eiropas 2020. gada stratēģiju mērķus. Jūs, Mēšķiet kungs, runājāt arī par no vienas puses spriedzi, kāda rodas starp no vienas puses nepieciešamību investēt un no otras puses nacionālajiem budžetiem. Un kā šeit ir iespējama tāda zināma spriedze. Tādēļ gribu uzdot jums jautājumu. Izlīdzinājums nu, praktiski sabalansēti, uh, balans, eh, sabalansētība tiek no Eiropas uz nacionālo līmeni no nu, pārlikta un tad no nacionālās Eiropas. Mums ir uh, jāredz uh, arī tas, ka problēmas neapstājas pie valstu uh, robežiem. Robežām ir tāda klasteri, kas pārstāvniec robežas un ir um, atsevišķas valsts, kas reģionos uh, ir īpaši. Uh, tā īpašā situācijā un attīstās īpaši ātri. Tas ir jāievēro tad, kad tiek veiktas kontrols un kontrols arī nacionālajās valstīs. Man liekas, ka novērtējot valstu teikto, noteikti jāievēro reģionālais aspekts un arī kā skaidri tiek ielūgt, jo analīze tikai nacionālā līmenī var novest nu, pie tādām uh, tādas analīzes, kas nebūtu varbūt īpaši produktīvi. Nu, trīs minūtēs ir grūti iekļauties, bet nu, vēl pēdējais jautājums par MVU. Tās parasti rada stabilas darba vietas un uh, relatīvi daudz uh, ienākumu valsts uh, kasai kā nodokļu. Tās ir tādas pamatīgas salīdzes struktūras un mums jārūpējas par to, lai Bāzela trīf uh, reforma nesamazinātu uh, Uh, MVU iespējas iegūt kredītus. Eiropas investīcijas bankas un Eiropas investīcija fonda darbība jāizvērš tā, lai tā uh, atbalstītu MVU. Bēļģijā tas vēl tā īsti nu, efektīvi nedarbojas, tādēļ mums ir nepieciešami būtiski uzlabojumi. Uh, uh, prasības par garantijas sniegšanu mūsuprāt, ir uh, jārisina caur budžeta garantijām un arī nacionālajām garantiju formām un ne tikai federālos līmeņos. Paldies! Paldies, tagad Klēnerkungs. Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo interesujące wystąpienie. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, tā tiešām bija ļoti interesanti runa, ko teica Maistad kungs no Eiropas investīcija bankas. Viņš mums pastāstīja labas idejas, kas ir piemērojams krīzes laikā, gan arī izjūt no krīzes. Šobrīd mēs dzīvojam taupības laikā, mums ir jādomā par budžeta deficītu un tā samazināšanu katrā valstī, katrā uzņēmā, katrā iestādē. Un mēs dzirdējam interesants ierosinājums, kas liek mums domāt tālāk, meklēt jaunas investīciju iespējas. Polija arī pēdējos gados ir izjutusi krīzes ietekme bet kā vienīgā valsts Eiropa, mēs esam saglabājuši ļoti augstu izaugsmas tempu, bet arī mums ir jādomā par taupīšanu, par budžeta deficītu samazināšanu. Tāpēc maistada kunga ierosinājumi mums ir ļoti interesanti. Šajos ierosinājumos mēs redzam, ka neraugoties uz finansiālajām problēmām, mēs varam tomēr palielināt investīciju līdzekļus. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi. Mums visiem ir jāatcerās arī par solidaritāti, ka mums vajadzētu minimizēt atšķirības starp dalībvalstīm. Investīcijas enerģētikā, infrastruktūrā, izglītībā, tas viss mums ir ļoti svarīgi. Mums ir daudz dažādas idejas, kā izmantot mūsu resursus. Un ļoti interesants bija arī Maisteda kunga idejas. Protams, mums arī ir pašiem savi apsvērumi, kas būtu jādara un kā. Bankas prezidents Maistata kungs e, savā runā daudzkārt te pieminēja to, ka investīcija vajadzības ir milzīgas, un tās ir arī ļoti lielas vecajās dalībvalstīs. Un mēs arī to saprotam. Mēs saprotam, ka investīcijas vai nu vecajās valstīs vai jaunajās valstīs ir e, ekonomikas dzinējs. Uh, Un ja mēs iedarbināsim šo dzinēju, tad mēs atstāsim krīzi aiz muguras. Un EIB eh, e bankas rīcība ir arī tā kā tāds dzinējs, kas virzīs uz priekšu mūsu izaugsmi. Mēs pilnībā atbalstam tās prioritātes, kuras eh, ir ietvertas Eiropa 2020 stratēģijā. Un šeit Eiropas parlamentā mēs diskutējam kopīgi. Un visas šīs idejas Eh, dod mums ļoti daudz iemeslu domāt par labiem risinājumiem nākotnē. Paldies. Tagad uh, divas uh, minūtes uh, pietikainens kundze. Paldies. Mēs runājam par stabilitāti un tiešām par stabilitāti ir jārunā jādomā, kā pāriet no stabilitātes pakta uz reālās izaugsmes paktu, un kas mums ir nepieciešams, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. Es eh, dzirdēju Eiropas investīcijas bankas prezidenta runa par to, ka bankas loma un arī Eiropas komisijas loma ir svarīgs, ka mums vajadzētu veicināt gan privātā, gan publiskā kapitāla piesaisti. Tīpaši riska kapitāla piesaisti jādod investīcijas zaļai ekonomikai, augstām tehnoloģijām, inovācijām, sociāliem mērķiem. Un arī likumdošanai šeit ir svarīga loma vai nu tā ir valstu likumdošana vai arī Eiropas Savienības likumdošana. Mums ir jānoliek ambiciozi mērķi, mums ir jābūt ar eh, augstu ambiciju līmeni gan vides politikā, eh, un arī jādod, eh, jā, jāsarā likumdošanas akti, kas garantē drošību un aizsardzību investoriem. Otrkārt, mums gan Eiropas līmenī, gan arī valstu parlamentu tos vajadzētu ierosināt ideju pārskatīt budžetus. Mēs zinām, ka budžeta ierobežojumi ir ļoti uh, lieli, un mēs negribam subsidēt tādas aktivitātes, kas būtu pretrunā mūsu izaugsmes mērķiem. Mēs negribam ierobežotos resursus sūtīt uz kaut ko tādu, kas neatbalsta izaugsmu. Un mums ir jādomā par to, kā atbildīgi uzskaitīt visus resursus. Mums ir nepieciešams nodrošināt sadarbības vienādiem pamatiem starp Eiropas parlamentu un valstu parlamentiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nacionālie budžeti ir svarīgāki par Eiropas Savienības budžetu. Un tāpēc ir nepieciešams eh, izvērst rīcības, kas ietu vienā virzienā. Un visbeidzot, varbūt varētu uzklausīt EIB bankas prezidenta domas par to, kādi jaunie instrumenti mums būtu nepieciešami, lai veicinātu riska kapitāla izmantošanu. Mēs varētu turpināt uh, diskutēt par šo. Tagad nākošie trīs runātāji. Lats Lendons Hērisons, apvienotā karaliste, Džorčetī kungs no Itālijas un Kolārkungs no Slovākijas. Sākumā Lots Hersons. To... Prieksēdētāji, e, mēs Lordu palātā gatavojamies publicēt ziņojumu par daudzgadu finansu ietvaru līdz 30. gadam, un es arī teikšu savus komentārus pamatoties uz šo dokumentu. Mēs gribētu paspītot Eiropas pievienotā svērtības nozīmi. Mēs gribam, ka mūsu attieksme pret budžetu ir jāveido ļoti stingri. Mums ir jāskatās, kur mums ir prioritāts, vai transports, vai enerģētika, vai zinātne. Es personīgi uzskatu, ka mums vajadzētu veidot budžetu ar nulles deficīta līmenim. Un Es uzskatu, ka mums vajadzētu sniegt arī vairāk līdzekļus nabadzīgajām valstīm, lai šīs Eiropas Savienības trūcīgākās valsts varētu arī panākt visus pārējos iekšējā tirgu. Uh, Es saprotu, ka mūsu budžets ir ierobežots, tomēr mums ir nepieciešama arī lielāka elastīga, elastība. Un tad, kad mēs iziesim ārā no taupības perioda, lai mēs varētu pāriet uz izaugsmes periodu, ja mums nebūs elastīguma, tad mēs, mums arī nepaveiksies. Runājot par vienoto tirgu, um, viens kolēģis par to runāja, un mēs esam strādājuši arī ar Žaku Deloru pie viņa idejām senos laikos, bet tagad mēs uzskatām, ka joprojām ir jāizdara tā, lai šis tirgus būtu interesants, konkurētspējīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Runājot par stratēģiju 2020, mums ir jānodrošina, ka šeit ir uzlabojumi salīdzinot ar Lisabonu stratēģiju, jo laikam šī pirmā stratēģija nav bijusi īpaši veiksmīga. Un tad vēl viena tēma, kas netika, netika pieminēta, Proti, es gribēju pieminēt starp, publikāciju par starptautisko tirdzniecību, um, kur eh, bija ierosinājumu par to, kā veicināt konkurētspēju. Mums ir jāstiprina savu konkurētspēju starptautiskā līmenī. Un visbeidzot, manas komitejas publikācija par ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā tiks pabeigta marta mēnesī, un visi klātesošie tiek laipni aicināti saņemt mūsu uh, darba kopiju. Mēs uzskatām, ka mūsu darbs dos savu ārtavu arī vispārējā stratēģijā izaugsmas palielināšanai Eiropā. Paldies, Lord eh, Harrison, un tagad Džordžetī eh, kungs. Presidente, jo penso. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mēs varam atklāti teikt, ka ir liela uh, nevienlīdzība starp uh, ambiciozo mērķi ar 2020. gada stratēģiju un tām atbildēm, kādas nacionālā un Eiropas līmenī ir uh, rastas, lai pārvarētu šo izaicinājumu. Un es domāju, ka mums uh, visiem būtu jābūt skaidrībā par to, ka ir tāda liela aiza starp līdzekļiem, naudu, kas ir pieejama, un to, kā vēlamies to uh, izdot. Mēs redzējām, ka mēs uh, nespējam tekot šos maksājumus no mūsu budžetiem. Uh, sekt un uh, ka nav tādas um, galīgas atzī, atbildes vēl uz mūsu problēmām. Jā, nu dažreiz uh, var domāt, ka varbūt ka situācija būtu labāka ar šiem eiro uh, aizdevumiem, bet no nu, attiecībā uz privātiem uh, patērētājiem jājautā, kas tad notiks pēc Bāzels 3 um, regulējuma pieņemšanas, kā izturēsies bankas, uh, kā uh, tas ietekmēs MBU. Man liekas, ka MBU tas ļoti kaitīs. Mums ir nepieciešams tradicionāls banku sita uh, sistēmas, jo no uzņēmumiem var tikt prasīta, nu, teiksim, pārāk liela piesardzība. Arī bankas var pārāk piesardzīt sākt rīkoties. Protams, ka mums ir nepieciešama arī uh, jauna risinājuma, uh, apkarojot atvesinātos produktus un to spekulācijas. Uh, Mums ir um, jāinvestē plašāk uh, reālā ekonomikā un vairāk jāatbilst MVU. Um, Bet šeit uh, redzam, ka ir vēl tādas pelēkās zonas starp investīcijām un finanšu līdzekļiem, kādi uh, var tikt nodrošināti. Es domāju, ka skatoties uz šiem uh, eiro aizdevumiem mums jāatrod ir vienota atbilde. Tagad Kolārkungs no Slovākijas. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu pateikties par to, ka Eiropas investīcija banka ir iesaistīsies finansēšanā arī projektu finansēšanā Slovākijā. Un es gribēju jums pastāstīt par Slovākijas nostāju attiecībā uz Eurobonds mehānismu, kā līdzekli, kā finansēt projektus. Visi nosacījumi tiek saskaņoti ar dalībvalstīm, kas piedalās šajā mehānismā, un piedāvātais Eurobonds mehānisms ir tāds, ka Eiropas Savienība finansēs prasības uh, ne tikai izmantojot tos līdzekļus, kas jau ir pieņemti, bet arī izmantojot parāda saistības. Tāpēc jebkura finansēšanas mehānisma ieviešana Eiropas Savienības līmenī principā samazinās vainu finansējumu apjomu, ko es dalībvalsts varētu izmantot, lai attiecīgi visu reģionu izpildītu mērķis, kas ir atzīmēts stratēģijā, vai arī tas nozīmētu, ka vajadzētu dalībvalstīm palielināt savu devumu abas metodas varētu izmantot, lai atbalstītu ilgtermiņa izaugsmes mērķis. Tomēr šeit nebūtu subsidiaritāts un uh, proporcionāls princips um, respektēts. Šeit ir jāņem vērā, uh, ka ir dažādi reģioni un darbība būtu centralizētāka, tāpēc Slovākijas republika neatbalsta Eurobonds ieviešanu. Podimatā. Paldies tagad tā, kolēģi Annī Podimata, viņa pārstāv sociāldemokrātus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ήθελα να σημειώσω και εγώ από την Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribēju teikt, ka viens no pamatjautājumiem kāds ir mūsu diskusija centrā un kuram pievērsās vairāk runātāji gan no Eiropas parlamenta, gan nacionālajiem parlamentiem, ir jautājums par to, kā mums uh, risināt jautājums ar to, ka praktiski tā finansējuma trūkst un kā atrast uh, nepieciešamos resursus, lai uh, veiksmīgi realizētu mērķus, uh, kādi ir nosprausti. Es ar to domāju 2020. gada stratēģijas mērķus, bet arī citus lielus izaicinājumus, kas mūs sagaida Eiropas līmenī un pasaules līmenī. Es vēlos vērsties pie EIB prezidenta. Parlamentā mēs esam viensprāts diskutējot par to, ka mums ir uh, jāmēģina samazināt budžetu, budžetu parādu un jākoncentrē mūsu uzmanību uz to, ko sauc par uh, jauninājumiem finansējumā. Dažādi iemesli dēļ. Nu, pirmkārt tādēļ, ka tam ir liels potenciāls uh, šiem jaunajiem investējumu veidiem. Un bez tam tas ir arī pietiekami uh, nozīmīgi, jo tas neapgrūtina nacionālās vai Eiropas budžetu, nu, neapgrūtina būtībā Eiropas um, nodokļu maksātājs. Jūs ievadvārdos jūs runājāt par iniciatīvām, kādas Eiropas komisija ir um, uh, izteikusi, runājot par, šiem, par šīm eiro obligācijām, un tādēļ gribu uzdot pāris jautājumus. Teksts, kurš tika publiskots, uh, runā par kritērijiem, par uh, dažādiem kādiem tiek nosprausti, it īpaši arī attiecībā uz infrastruktūru. Un redzami tādi. Kā arī tādiem atbilstīgiem, to var uh, skatīt dažādos veidos. Vai to varētu vērtēt arī pārobežu uh, sadarbības kontekstā? Nākošais jautājums. Uh, Mūsu kolēģi runāja par 2020. gada stratēģiju, un vai mēs runājam šeit tikai par infrastruktūru, jeb arī par politikām, kāda ir un kādas dod patiesu pievienoto vērtību stratēģijai. Paldies! Mums viņa. Zviedrijas pārstāv Rozenkrants. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu šeit. Šīs diskusijas tēma ir ļoti svarīga. Eiropas Savienībai ir jāceļ savu izaugsmu, nodarbinātību, stagnācija nav nekāds variants. Tad kāda pasākuma šeit ir veicama? Vispirms es uzskatu, ka svarīgi ir pabeigt iekšējā tirgus procesu, kā daudz jau pasvītroja. E, Eiropas e, komisija ir aprēķinājusi, ka, ja tas notiks, tad IKP palielināsies par 10%. Modernizācija ir nepieciešama, efektivitātes celšana, digitālā darba kārtība, patentu sistēma, noteikumu vienkāršošana. Un otrkārt, mēs varam runāt visu, ko gribam, par jaunām stratēģijām, par labāku izaugsmi, bet uh, ja mēs tikai runāsim un neko nedarīsim, tad nekā arī nebūs. Tāpēc es uzskatu, ka lab, daudz labi formulētas stratēģijas un arī mērķi un arī Eiropa 2020, kas ir stratēģija, ko es atbalstu, tad tie ir vārdi, bet tagad ir pienācis laiks rīcībai un darbiem. Mums ir jāsāk modernizēt Eiropas Savienības budžetus, bet ir jābūt arī tādai ierobežojušai pieeja vajadzētu investīcijas vērst uz to, lai jaunas industrijas rastos. Mums, eh, mēs zinām, ka ļoti daudz līdzekļu tiek izlietoti kopīgai lauksaimniecības eh, politikai, bet tas ne, pilnībā neatbilst Eiropas 2020 stratēģijai. Mums ir jādomā arī par citām jomām, kā piemēram izglītība, infrastruktūra un citi pētījumi arī kā mēs varētu to atrisināt. Risinājums nav budžeta palielināšanā. Eiropas Savienības budžets ir nodokļu maksātāja nauda, tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, jāsabalansē publiskās finanses. Attiecīgi ir, ir jāievēro visi noteikumi, ieskatot arī tie, kas ir izaugsmas paktā. Zviedrijas finanšu komiteja ir pret nodokli uz finanšu transakcijām. Uh, ne politiķi, ne iedzīvotāji mūsu valstī neatbalsta jaunus ēs nodokļus. Un runājot par šo nodokli, es domāju, ka nodokļu likšanas transakcijām ir ļoti slikta e, ideja, ja mēs gribam veicināt izaugsmi un lielāku labklājību. Un visbeidzot, ir laiks rīkoties, ir jārīkojas, lai Eiropas 2020 stratēģija kļūtu par realitāti. Ufen. Tagad uh, Vosgaņan kungam no Rumānijas došu vārdu. Uh, laikam ne, bet tad nākamā būs Āna Jēnzena no Eiropas liberāļiem. Paldies, priekšsēd. Paldies arī Maištada kungam par teicam runu. Un lielā mērā var piekrist viņa izteiktai domai, ka mums ir vajadzīgas milz investīcijas Eiropā. Un ņemot vērā, ka šeit klāt ir arī ļoti daudz nacionāla parlamenta deputāti, es gribētu paust savu frustrāciju par to, ko mēs Eiropas parlamentā bieži saskarāmies. Valdību vadītāji, jūsu premjeri ir vienojušies par enerģijas rīcības plānu. Tas nozīmē, ka ir jāizdara liels investīcijas enerģētikā, bet mums nav naudas tam. Tas pieņemts lēmums, šampāņu glāzes pacelts, un tad nāk finanšu ministra un saka, ne, mēs par to nemaksāsim. Tādēļ Maištat kungam ir kaut kas jāizgudro. Mums ir jārod finansēšanas avoti. Ir programmas, kuras no budžeta nāksies finansēt, ir eh, programmas, kuras nav tik eh, ienesīgas, lai tirgi tās finansētu. Un man ir viens piemērs arī manai slovāku kolēģim par projektu obligācijām no manas valsts Dānijas, kur ir liela, liels valsts īpašums, eh, liels valsts uzņēmums, kas investē vēja enerģijā un viņi vēlas uh, tirgū iesaistīties, viņi vienošies ar pensiju fondiem, ka viņi grib investēt šajos uh, eh, vēja enerģijas projektos. Tas ir arī Eiropas projekts, jo šī enerģija ne, ne tiks izmanto tikai Eiropā, bet arī Baltijas valstīs un citās Eiropas, uh, Eiropas reģionos. Bet pensiju fondi nevar uzņemties visu risku, un mums ir, uh, esat nepieciešams jūs, Maištat kungs lai finansētu šādu, šādus riskus, piemēram, ienāks tsunami un e, e iznīcinās vēja parku, jo ne, ja nu jeb kā tā būtu, to nevar iepriekš prognozēt, bet tas tomēr nav izslēgts. Tātad, uh, e, e, Maištat kungs, lūdzu, radiet šo programmu, projektu fondu uh, finansēšanai. Tagad Ungāra uh, kolēģis Paldies, priekšsēd. Es runāšu īs, Joža kungs. Lielā mērā var piekrīst Maištat un Miro kungu sacītam un Maištat kungam. E, viņš nerunāja pirmā daļā, bet tomēr tik konstatēts, ka no Amerikas izgāja krīze, no turienes cēlās krīze, un eh, tāpēc arī eh, finanšu tirgiem ir nepieciešams struktūrāls izmaiņas. Mažat eh, kunga prezentācija šajā ziņā bija ļoti empātiska, un es domāju, mums ir jā uz kurien ir tātad jā, jāiet uz priekšu, tas ir jautājums. Nākamais, nākamā desmit gada būs ļoti nozīmīga Eiropai. Es viņam gribētu jautāt Manštad kungam, kā tad bija ar iepriekšējo desmit gadi. Mēs varbūt pārāk saudzīgi vērtējām Lisabonas stratēģiju, tā bija milz izgāšanās. Un tādu izgāšanos mēs nevaram atļauties vēlreiz. Es gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi ne tikai eh, vajadzīgs vairāk Eiropas, bet integrēta Eiropa. Šāda Eiropa arī uh, būs priešrocība uh, finanšu tirgos, un kā Maišat kungs jau sacīja, arī ātrums ir svarīgs risinot uh, krīzes uh, radītās seks. Tātad mums jāpieņem lēmums ātrāk. Paldies, un tagad signora Hortenze Martins no Portugāles divas minūtes jums. Paldies. Arī es vēlējos uzsvērt, cik svarīgs bija Maišat kungs sacītājs par investīciju nozīmību. Tikai tā mēs radīsim izaugsmu un jauns darbvietas. Jā, Maišat kungs ļoti uzsver. kā arī to, ka 2009. gadā investīcijas stipri sarūk. Bet vai attiekties pret visām investīcijām vienlīdzīgi, kā ar investīcijām izglītībā, pētniecībā, jeb šo investīcijām, kas uh, ir 2020. gada stratēģijas sadaļas? Vai to vajadzētu īpaši izdalīt fonds kaut kādā ziņā ilgspējīgi attīstīgi grib veicināt īpaši enerģetikas jomā. Portugāla ir eh, spērus liels soļus uz priekšu. Mēs esam atbalstījuši atjaunojamo enerģiju, īpaši vēja un ūdens enerģiju, hidroenerģiju. Tātad mums ir nepieciešams likumdošanas ietvars, lai investoriem dotu drošību vidējā un ilgtermiņā. Paldies, tagad vārds Danutai Hibnerei. Paldies, priekšsēd. Gribētu sākumā piekrist eh, prezidentam Maištat kungam, ka, protams, ka izaugsmas finansēšana ir liels izaicinājums, bet e ES 2020 izaugsmas eh, finansējums eh, tas ir vēl lielāks izaicinājums struktūrāls izmaiņas, augsts riski investīcija veicināšana, konkurētspējas radīšana, ilgspējīga darbvieta radīšana. Tas tiešām vēl lielāks izaicinājums mums šodien Eiropā. Un priekšsēžkungs, prezidentkungs, jūs pieminējāt eh, valsts eh, budžeta taupības pasākums, kas joprojām kādu laiku turpināsies. Jūs arī izteicāt šaubas par privāto banku nozīmi. Uh, nākamo mēnešu gadu lai, gaitā. Es gribētu piebilst vēl to, ka ES nākamais budžeta daudzgad plāns pēc 2013. gada ir un paliks ļoti uh, pieticīgs budžets, ļoti mās budžets. Un e, te nu mums ir jāreikinās arī ar globālo konkurences izaugsmas e, finansēšanas instrumentiem. Nav cits izvēles mums jāpamostās un jāstiprina jebkādu valsts finansējumu katalītiskā loma gan ES līmenī, gan arī nacionāla līmenī. Mēs vairāk runājam par ES budžetu katalizējošo lomu, bet mums būtu jāmobilizē arī dalībvalsts domāt par līdzīgiem pasākumiem nacionāla līmenī. Un, protams, Eiropas investīcija bankas nozīme šajā ziņā ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš tieši ar jūsu personīgā. Un šeit man būtu jums lūgums. Uh, Jūs no savas pieredzes ziniet, ka viens no iemesliem, kādēļ investori e, ir pasīvi attiecībā uz jauniem, inovatīviem finansēšanas e, modeļiem, ir tāds, ka e, likumdošana īpaši Eiropā ir pārāk sarežģīta. Tas ir murgs bieži. Katram, kas vēlas jaunu finanšu instrumentu izmantot, tātad garantijas schēmas vai tam līdzīgi. Es ceru, ka projekta uh, eh, obligācijas būs tādas, ar kurām būs viegli strādāt. Komisija strādā. Es zinu, ka jūs esat eh, zināmā mērā šajā darbā iesaistīts attiecībā uz jauno likumdošanas paketi. Lūkšu jūs šajā sakarā raudzīties uz to, lai likumdošana būtu kvalitatīva, lai tā tiešām uh, veicinātu daudzās jomās jaunus finansēšanas modeļus rast, pie kuriem jūs arī strādājat. Mums ir jā, nepieciešams skaidri noteikumi implementēšanai, auditēšanai, visam, visiem posmiem, par to jādomā saulaicīgi un e, grib lūgt jūs apņemties tiešām arī administratīvo kapacitāti celt e, priekšsēdus, e, jūs jau minūtu pārsniedzāt runāšanas laiku. Jā, esmu beigusi runātāju. Tagad eh, no Austrijas uh, runās Štumfalkungs. Priekšsēžkungs, uh, kolēģi, es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka mēs runājam par ļoti uh, fascinējušiem izaicinājumiem, un vai mēs veiksmīgi tos spēsim risināt vai nē, tas izšķirs ES nākotni. E ES 2020. gada stratēģija ir lielisks pamats, par to mēs arī esam viensprāts, un daži no iepriekšējiem runātājiem sacīja, ka mēs nedrīkstam atkārtot Lisabonas stratēģijas kļūdas, kuras bija retoriskā līmenī diezgan veiksmīgas, bet nu, implementācijā ļoti pieticīgas panāmas gūmas te jau ir runa tieši par īstenošanu, un mums tikai viena vienīga iespēja, kolēģi Maišat, Tātad, ja mēs e ES 2020. gada stratēģijas atsevišķos mērķus uh, transponējam dalībvalstu līmenī, uh, tam ir jāietekmē ES tautsēmins, dalībvalstu tautsēmniecības politika. E, Austrijā mēs tieši to arī daram. ES 2020. stratēģijas mērķi ir mūsu tautsēmniecības politikas galvenie mērķi arī dzan. Un kas attiec uz konkurētspēju, tehnoloģiju, inovācijas, infrastruktūru, izglītību, tas ir īpaši svarīgi. E, kādēļ? Tāpēc, ka es saskatu būtiski risku, ka Eiropa varētu vēl vairāk izirt, e, kas gan e, var izmantot Ķīnas, Indijas un citu izaugsmas valstu dotās iespējas uh, E, tās ir e, konkrētspējīgās valsts. Tā ir mums arī jābūt konkrētspējīgiem. Ja Eiropa negrib nonākt e, šajās spīlēs, kurā mēs jau šodien esam, no vienas puses tātad Amerikas kontinents ar Dienvidameriku un uh, Ziemeņameriku un otras puses Āziju, mums jāizkļūst no šiem spīlēm. Un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja katra dalībvalsts uh, šo es 2020. stratēģiju padarīs pa savas ekonomiskās politikas uh, sastāvdaļa, un šādas sanāksmes kā šodien mums būtu jānotur ne tikai reizi gadā, bet biežāk. Paldies, tagad dod vārdu Fandaika kungam. Jā, paldies, priekšsēdā kungs. Paldies par ielūgumu. Es eh, pārstāvu brīvības partiju. Mēs uzskatām, ka Eiropa pamazām izkļūst no krīzes. Uh, Bet esam nedaudz norūpējušies par ES nākotni un eiro. Protams, ka jāstiprina konkurētspēja, bet jautājums ir arī par to, kā mēs varētu stiprināt reālo ekonomiku un MVU pozīciju vienlaukus, uzlabojot budžetu situāciju, kā arī o, izvirzot striktākus nos, nosacījumus banku uzraudzībai. Mēs esam nobežījušies arī par dalību valstu suverenitāti. Mūsu skatījumā es nav politiska savienība, un mēs negribam Eiropas supervalsti. Ja īstenot spiedienu, nu, tad situācija attīstās tā, ka pēc krīzes situācija virzās uz ES, tad federālu valsti. To negribam. Tauts, mūsu brīvības partija vēršas pret nacionālo kompetenci samazinājumu un pret uh, jebkuru Eiropas nodokli. Vai nu tas būtu projektu, nodok, projektu obligācija, Eiropas obligācija, eiro obligācija veidā, jeb kādā citā, Eiropa nedrīkst uzlikt mums nodokļus. Un valstīm jāorientējas pēc spēcīgākā, nekā, nevis vājākā uh, parauga ir jāskatās, kas ir tas vājākais ķēdes posms un kādēļ uh, nonāca tādā situācijā. Valsts pašas ir atbildīgas par viņu uh, situāciju un par to vēl neko neesmu šeit dzirdējis. Liekas, ka es ir atbildība kā vienīgā par to, ka valstīm jābūt konkurētspējīgām. Paldies. Nākošais runātājs Sančes Presedā. Paldies, priekšsēdētājums. Es gribu runāt par eh, e ES 2020. gada stratēģiju. Mēs ļoti daudz runājām par taupību, un tas savā ziņā ir loģiski, jo tas novada pie konsultēšanas, un tas novada arī pie uh, struktūru vājo posmu uh, pārveidošanas. Uh, un labāku un noteikumu radīšanas investīcijām. Tas ir nepieciešams priekšnoteikums, lai īstenot 2020. gada stratēģiju. Bet jautājums, kur investēt? Infrastruktūrā, satiksmē, platjoslas internetā, transportā. Bet tam būs nepieciešams 1,5 līdz 2 miljārdi. Nu, tas ir tāds liels skaitlis. Un, uh, jājautā, ko mēs praksē varam um, darīt. Mums jāinvestē izglītībā. Somijā un Nīderlandē ir aprēķināts, ka runa ir par miljonu vai varbūt diviem miljoniem eiro uz cilvēku kas ir nepieciešami. Un šeit ir milzīgi riski un arī milzīgs bezdarbs, kas var atdraudēt. Uh, Mums ir tomēr jāskatās, kā tiek aprēķināti budžeti. Mums ir jāizmanto vistalantīgākie. Ir talantīgi cilvēki, kas kā migranti ierodas Eiropā, un ceturtā daļa no migrantiem dodas uz ASV. Un uh, mūsu skaitļi uh, ir mazāk nekā, piemēram, absolūti Kanādā un Austrālijā. Mums ir uh, jānosaka arī striktāki noteikumi Bāzeli 3 pakotnē, tie novadīs pie plašākas stabilitātes, un mēs ceļam, ka tad sistēmas izmaksas būs zemākas un daļa no uh, finansēm nenonāks spekulācijās ar nekustamiem īpašumiem, bet uh, nonāks reālajā ekonomikā, tādēļ nepieciešama finanšu un budžeta reforma. Es mēs konstatējam, ka mūsu līdzekļi nav pietiekami, mums ir vairāk līdzekļu nepieciešams. Uh, Mēs runājam par uh, nodokļiem, par uh, transakcijas nodokļiem, bet nu, centrālais punkts ir pilsoņi. Pilsoņiem ir nepieciešama uzticība Eiropai, un šeit jāpārdala nodokļi, un tādēļ es aicinu Maištat kungu tādu inovatīvu risinājumu rast, īpaši runājot par uh, projektiem, runājot par koordinēta Eiropas reakcija. Paldies! Lūdzu, ievērojiet laiku, mums ir palikušas tikai 30 minūtes un vēl ir garš runāšanas saraksts. Gribu dot Mešļet kungam un arī referentē vēl iespēju izteikt secinājumus. Tagad Lietuvas pārstāvs Andru Kaitis. Dekoju, pirmininkē, iš ties. Labai gerai, kad. Paldies, priekšsēdētāji. ir labi, ka mums ir formulēts noteikums eh, domāt globāli un rīkoties lokāli. Mums šobrīd ir 27 dalībvalsts, attiecīgi 27 parlamenti, un mums ir jākoordinē, jāharmonizē mūsu rīcības, lai panāktu stratēģijas Eiropa 2020 mērķus. Un vēl ir svarīgi arī sasaistīt to visu ar stabilitātes paktu, jo šeit ir makroekonomiskie pasākumi. Vēl mums ir nacionālās reformu programmas. Tas viss ir jākoordinē, un mēs Lietuvā pie tā strādājam. Mūsu parlaments jau ir pieņēmis noteikts lēmums, kas ir vērsti uz konkrētām darbībām Eiropas semestra ietveros. Uh, Es gribēju šeit īpaši izcelt um, reģionālo kooperāciju, arī sadarbība Baltijas jūras ietvaros. Te ir ļoti labs sadarbības piemērs. Mēs esam savienojuši dažādus projektus, esam savienojuši ar projektiem Baltijas valstis un valstis, kas atrodas ar Baltijas jūru. Šai ziņā eiro obligācijas varētu būt lielisks mehānisms. Un vēl mums būtu jāstāv strādā ar eiro obligācijām, atbalstot arī citus projektus. Ar šo mehānismu mēs varētu paplašināt atbalstu projektiem visā reģionā. Un šajā kontekstā Baltijas jūras stratēģija ir tiešām lielisks piemērs. Mēs eh, labprāt arī atbalstam Žaka Delora un Buzeka kunga iniciatīvas tad, mm, attiecībā uz Eiropas paktu. Tas ir kaut kas tas, ka, tāds, kas ir nepieciešams Eiropai. Tagad Dānijas pārstāvs Paldies, priekšsēd. Es runāšu savām dzimtajā valodā, dāņu valodā. Vispirms es gribu pateikties Filipam Maištata kungam par eh, lielisku prezentāciju, pilnīgi piekrīt viņa sacītajam, ilgtermiņu banku finansējums eh, nākotnē būs tikai piero, eh, pieticīgos apjomos pieejams arī dalībvalstīs. Garantijas sistēmas svīras eh, principu iedarbība, tas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu atļauties tādas investīcijas, kuras mums ir nepieciešamas 2020. gada stratēģijas īstenošanai. Kā mēs šīs stratēģijas mērķis Eiropā varam nu sasniegt? Šeit klātesoši ir daudz nacionāla parlamenta deputāti, ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzu, kā arī parādu krīzi, ir nepieciešams piesaistīt investīcijas, bet uh, to izdosies darīt tikai tad, ja investori varēs uzticēties e, dalībvalstu ekonomikām, bet vai viņi to spēj? Ir uzticības krīze patiesībā. Daudz dalībvalsts ir tērējušas vairāk nekā tās e, e, pelnīja. Mēs dzīvojam pār savām iespējām. Un tādēļ arī augstie aizdevuma procenti. Ja salīdzinām sevi ar augušām Āzijas tautsaimniecībām, tad um, mm, pavērās tāds diezgan uh, bēdīgs skats. Labi, manā valstī vēl varbūt nav tik bēdīgi, bet mēs esam tādā kā uh, luksus situācijā. Mums ir īs darba laiks, da, gari atvaļinājumi, un šādos apstākļos mums jāmēģina konkurēt ar citiem. Labi, ir vairāks iespējas to sasniegt. Man šādi jautājumi galvenokārt konkrētspējas likums, pie tā mēs strādājam. Tas ļoti svarīgi, lai atjaunot uzticēšanos eh, rūpniecībai. Maištat kungs, vai nebūtu labāk Austrum Eiropas ekonomika, kur pat labāk, eh, kurai klājas grūti, eh, viņas atbalstīt šīs tautsaimniecības, viņi jau pat nespēja apmaksāt parādu procentus, kā lai viņi investētu. Paldies, Gubērkungs, minūte. Jā, priekšsēdē, nu mēģināšu pavisam īsi. Jā. Tas, kas ir nepieciešams, es gribētu uzdot jautājumu par realitāti. Nu, vai tie akumulējas tas, kas ir nepieciešams, vai nu ir tāds saprātīgs ietvers iespējams. Jo skatoties uz infrastruktūru, mēs runājam, piemēram, par jā, gāzes apgādi. Un vai tas ir, uh, nu, samērojami? Un tad starp savienojumu, elektrostarp savienojumu vai labāk būtu decentralizēt ražot elektroenerģiju mūsu teritorijā, vai uh, vairāk šiem starpsavizinājumiem pievērsties. Un trešais jautājums - tā sauktā zaļā izaugsme. Par to netika runāts, un pētniecība par to arī maz uh, tika runāts, bet man liekas, ka no jums to nedzirdēju. Es domāju, ka tās ir nozīmīgas in eh, investīcijas. Man ļoti maz laika, un es konstatēju, ka Tas, kas tiek piedāvāts, ir uh, no nu, risku pārvaldība. Banku sektoram arī ir atbildība, ne tikai valsts sektoram. Un jārunā arī vispārēji par šo atbildības jautājumu. Un pēdējais. Bāzel 3. Dzirdējis esmu, ka Bāzel 3 varētu radīt problēmas un vēl vairāk bankām, kas finansē uh, MVU un ražojošos sektors. Gribu dzirdēt jūsu viedokli. Uh, Pēdējais. Daudz tiek runāts par izšķērdību, par valsts izšķērdīgu uh, darbību. Un finanšu krīze bija arī tāda izšķirdība, arī uh, tā sodīja privātā. Paldies, Pervanš. Es saprotu, ka tu gribi uzdot jautājumu Maištetkungam, vai tu gribi savienot to ar tā, savu um, secinājumu? Nē, varbūt nē. Nu, tad uzdot jautājumu. Tātad mans jautājums ir pavisam īss. vīzija, mm, investīcijas, nepieciešamība uh, atrast uh, finansējumu. Nu, par to tiek daudz runāts un arī krīzes uh, komiteja par to ir norūpējusies. Bet divi jautājumi. Pirmkārt, kā šie jaunie finansējuma veidi, kas ir inovatīvi, var būt mobilizējoši līmenis, lai veicinātu eiropiešu ietaupījumus, uzkrājumu veidošanu? nu ne tikai trešo valstu um, naudas, teiksim, aizplašanu. Un kā um, skatīt ilgtermiņa investīcijas infrastruktūrā un kā tas atbilst kohēzijai un konverģencei. Jo arī tas ir bijis viens no krīzes savotiem ēs. Paldies. Maišter kungs, jums tagad vārds. Mēģiniet atbildēt uz visiem komentāriem un jautājumiem. Un tad vēlreiz eh, dažādo politisko grupu koordinātori aptuveni divas minūtes katrs uzstāsies. Bet esam vēl aizmirsuši no Grieķijas eh, Cironis kungu. Eh, šeit dod viņam vārdu, esmu viņu aizmirsis. Priekšsēdētāja kungs, paldies, paldies, ka iejūt ielūdzāt mūs piedalīties šajā starpparlamentu interesantajā sēdē. Uh, Mēs varam apmainīties viedokļiem ar Eiropas parlamentu deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem. Par krīzi runājot, jāsaka, ka mums ir nepieciešama stabilitāte, finanšu stabilitāte, samazinājums finanšu deficītos, budžeta deficītos, bet ir nepieciešama arī plašāka kohēzija. Bet tas, kas notiek, ir tas, ka mūsu ekonomikas piedzīvo recesiju, pieaug parādi un bezdarbs par papildu finanšu avotiem jāfinansē kohēzija. Grieķijai ir nepieciešama plašāka kohēzijas un attīstības līdzekļi. Mēs pieņēmām lēmumu. Arī Eiropadomē par to tika diskutēts par stabilitātes mehānismiem un uzskatījumā tas ir pozitīvs, jo jaunie instrumenti, par kuriem runāja arī uh, EIB prezidents, tiem jābūt vienkāršiem, saprotamiem, tiem jānāk par labu uh, kohēzijai, tiem jābūt uh, izmantotiem reālā ekonomikā, nevis uh, tikai finanšu abstraktos darījumos. Mums ir nepieciešama reģionāla politika un Grieķijā mēs domājam, ka kultūra, turisms, tās nav prioritātes pat labam, bet arī viņām jāierāda um, viņu atbilstošā pienācīgā nozīmīgā vieta jo um, ne tikai primāriem sektoriem ir nepieciešama palīdzība, un teritoriālā, teritoriālais aspekts ir prioritāte Grieķijai, un vai tiek domāts, ka varētu arī institūciju um, palīdzību sasniegt. Mums ir nepieciešama palīdzība arī salām, kalnainiem reģioniem un arī attālinātiem apgabaliem. Paldies! Jetzt haben Sie das Wort, Herr Präsident Maestadt. Maistet kungs, tagad jums vārds. Le président, et je le comprends, me donne très peu de temps, donc. Priekšsēdētāji, es saprotu, ka mums nav daudz laika. Uh, Un es gribētu uzreiz teikt, ka praktiski nav iespējams atbildēt uz visiem komentāriem. Komentāri bija ļoti interesanti. Un es gribētu tikai atzīmēt trīs tēmas, kuras paudā daudz no jums. Pirmā tēma ir mazo un vidējo uzņēmumu loma. Un šiem uzņēmumiem ir ļoti liela loma Eiropas ekonomikā, kaut vai tāpēc, ka lielākā daļa e, ir tiešām tāda uzņēmuma, kur ir mazāk e, nekā 50 darbinieki, tātad mazie vidēji uzņēmumi, un, un te tiek radīts darba vietas. Šī ir dimensija, par kuru mēs nedrīkstam aizmirst. Un mums ir jāņem vērā arī mūsu dalībnieki, tas ir Eiropas akcionāru idejas un intereses mums ir jādod atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un šeit gribētu atsaukties atkal uz šo informācijas biļeteni, kuras gatavs jums izplatīt. Mums ir jāizmanto efektīvi mūsu finansējums, un mēs varētu pārbaudīt, vai bankas attiecīgi izmanto šo finansējumu, lai uzlabotu kredīt ziņā mazo un vidēju uzņēmumu situāciju. Tālāk. Vēl bija ļoti pārējais eh, komentārs no eh, pietiekāmies kundas, tātad par riska kapitālu. Šeit eh, tiešām mums ir attiecīgi fondi, kas specializējas uz riska kapitāliem, un atkal šie fondi tiek speciāli sūtīti uh, Eh, mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam. Varbūt mēs varētu nu, stiprināt mūsu darbību šai ziņā, un otrs puses ir arī Eiropas komisijas eh, programma, SIP programma. Uh, kur arī tiek dots šāds atbalsts eh, riska kapitāla finansēšanai attiecīgi, lai būtu, lai sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es atbildu ļoti schematiski un es atvainojos par to, es vienkārši nevaru visās detaļās iedziļināties. Tad otra tēma, kur es šeit izdalīju, šeit ir eiro obligācija jautājums. Eh, Droši vien kā daži no jums nav īsti sapratuši šo lietu. Un arī Delora uh, kungs, uh, lai mani atvaino, es gribētu tiešām paskarot šo jautājumu sīkāk. Šeit ir dažādas, dažādas šās obligācijas, Barozo obligācijas, Junkera obligācijas un eiro obligācijas. Un Delora obligācijas vēl. Un visas šīs uh, obligācijas dažādas. Delora obligācijas ir šādas. Šeit ideja tāda ka Eiropas Savienība varētu arī aizņemties naudu, lai finansētu tā ideja, ko Delora kungs uh, ierosināja tajā brīdī, kad tika um, pieņemta um, pirmā programma, lai atbalstītu um, transporta tīklus. Uh, tajā laikā es strādāju finanšu ministrijā, un mēs zinām, ka tādā veidā mēs varējām strādāt ar Eiropas um, parādu, un tā ir diezgan ortodoksāla pieeja. Mēs varam aizņemties tikai un vienīgi, lai investētu kādos projektos, kas um, audzēs mūsu kopējo labumu. Tad tas ir pirmais eiro obligāciju mērķis. Tādā veidā mēs arī rīkojamies šajā pirmā eiro obligāciju gadījumā, ko mēs izlaidām. Otrais ir Junker obligācijas. Šeit eh, ir, bija, bija vēlēšanās eh, pārņemt daļu no dalībvalstu parādu, tātad savstarpēji to izmantot. Eh, varbūt šīs obligācijas nav tā kā Eirā, Eiropas savstarpējo parādu aģentūra, bet te bija zināms iezīmes. Te mēs uztvērām dažādu valstu atšķirības, mēs gribējām pieļaut valstīm strādāt ar parāda daļu, Mums šeit bija Bregeļa grupa, kas strādāja ar parāda jautājumiem, proti, ka mēs varējām aizņemties e, savstarpīgā veidā. Trešais ir Barozo obligācijas. Tas ir pavisam kaut kas cits, jo šeit e, metode ir pavisam savādāk. Tā nav ne Eiropas Savienība, ne dalībvalstis. Šeit motors ir projektu uzņēmumu. Šeit varētu būt Eh, gan publiskais privātais uzņēmums vai privātais uzņēmums ir kaut kāds uzņēmums, kas nāk klajā ar projektu. Un lūk, šajās obligācijās galvenā doma ir tāda. Šeit ir doma iegūt tādu kvalitāti, tādu situāciju, kad ir iespējams kaut ko pirkt. Eh, šeit mēs nav tā, ka uzņemās visu risku tikai viens. Šeit mums ir konkrēts klients, uh, Un tad ir arī investētājs, kas ir spējīgs investēt ilgtermiņā. Mums tieši ir nepieciešams tāds ilgtermiņa investīcijas, lai atbalstītu lielos projektus. Un te mēs varam runāt atkal par pensiju fondiem, arī par apdrošināšanas kompānijām, kur ir ļoti stingri likumi, kur varbūt nav iespējams investēt rezervēs, ka ir nepieciešams vienmēr sniegt attiecīgo kvalitāti, eh, ir nepieciešams strādāt ar kredītreitingiem, dažkārt tas ir A, dažkārt 2A. Un šeit viss ir atkarīgs no projekta kvalitātes, jo vienmēr pastāv risks. Ja ir kaut kāds infrastruktūras projekts, vienmēr pastāv risks. Šai ziņā ir attiecīgi uzņēmums cenšas strādāt tā, lai iegūtu savu kredītu reitingu un atbalsts tiek sniegts no Eiropas investīciju bankas puses un arī to atbalsta vēl komisija. Es domāju, ka labākais piemērs ir tas, ko teica Jensens kundze Te atkal šie vēja ģeneratoru uzņēmums, kas darbojas saskaņā ar Eiropu 2020, tās ir atjaunojamais resurs šī vēja enerģija. Un, kā jau teica kundze, Komercbankas labprāt nefinansē šāda veida projekts. Te ir daudz riski, un, bet to var atbalstīt ar eiro obligāciju mehānismu, ar obligāciju mehānismu vispār. Un trešā tēma. Ļoti, ļoti īsa, un šī tēma, man liekas, arī ļoti svarīga. Es eh, gribēju runāt par eh, šo salīdzinājumu ar Lisabonas stratēģiju, par ko runāja daudz no jums. Eh, kāpēc Eiropa 2020 ir labāka par Lisabonas stratēģiju? tas nav tikai dēļ satura. Šeit nav tik milzīgas eh, fundamentālās atšķirības. Arī Lisabonas stratēģija bija pareiza. Drīzāk eh, šeit ir veids, maniera, kādā veidā tā tiks īstenota. Un šeit galvenais akcents ir uz Eiropas ekonomisko pārvaldību. Un eh, gan šodien, gan rīt ekofinā, tad, kad eh, mēs runāsim par šo Eiropas Savienības priekšlikumu attiecībā uz ekonomisko pārvaldību, mēs par to runāsim. Eh, vispirms ir nepieciešams atbalstīt, stiprināt šo ekonomisko pārvaldību, īstenojot arī sankciju mehānismu, kas būs tādas sankcijas, kuram, uz kurām var paļauties. Un otrkārt ir mehānisms, kas liek dalību valstīm īstenot arī savus prioritātes, sekot savām orientācijām. Līdz šim brīdim pārsvarā mēs fokusējāmies uz budžeta jautājumiem, un ne tikai tāpēc, ka mūs interesē tikai finanšu jautājumi. Bet tādās diskusijās, kā šodien parādās arī citi pol ekonomiskās politikas aspekti, kur arī mums ir jārisina eh, koordinētā veidā. Šeit ir arī pētījumi, zinātne. Ja mums nebūs investīcijas, ja mēs to nekoordinēsim labāk, mēs arī neiegūsim labāku rezultātu. Un mums ir arī jāpieņem līdz ar to, ka ir nepieciešama uzraudzība eh, Eiropas līmenī. Tas attiec uz dažādām politikām. Es atvainojos priekšstādā kungs, ka es tik ilgi runāju, bet vienkārši es gribēju izcelt šīs lietas, vadoties no savas pieredzes. Es gribēju pasvītrot tos aspektus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas stratēģija būtu veiksmīga. Paldies, un tagad pieci koordinātori. Ja jūs varētu uzstāties minūti, un tad uh, peranšai būs piecas minūtes, un tad mēģināsim tā veidot mūsu darbu. Tagad Franks Engels. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Nu, tas būs ļoti sarežģīti, bet, nu, es mēģināšu. Vēsturiska atkāpe. Visas šīs uh, obligācijas uh, eksistē kopš 1953. gada. Toreiz uh, bija pirmais uh, projekts, projekts, un nekad nepieņēmts. Un toreiz runāja par to, ka. Uh, Eiropa varētu šīs obligācijas izdot, lai finansētu savus mērķus. Tagad ideja nav neko jauna. Nu, tagad ir jauni skaitļi. Arī Meištetkungs tos uh, vinēja 250 miljārdi, uh, vēl 1115 miljārdi. Milzīgi skaitļi un uh, stratēģija 2020. Nu, man liekas, ka ne viss nevarēs uh, privātās sektora tikt uh, finansēts un, un arī vispārējais. Nu, uh, Mums ir nepieciešams arī publiskais finansējums. Bet, nu, uz kurien tad dodamies? Kas ir mērķis finansējumam? Un ja tas uh, nevar tikt, uh, tas nevar tikt finansēts, uh, ja nav tādas ļoti dziļas reformas parādu un arī finansējumu teklikā. Tagad par izaugsmi. Ir pārāk maz uzņēmumu Eiropā, uh, kas sasniedz tādu kritisku uh, darbinieku skaitu, lai varētu labi vēl konkurēt. Un ir nepieciešams lielāks riska kapitāls. Mums ir vajadzīgi, teiksim, lielāk šie uh, finansējuma avoti. Un ir nepieciešama palīdzība. Un ja tas nenāk no privātiem līdzekļiem, tad jābūt ir arī privātai palīdzībai no privātām bankām. Tagad serš. Paldies. Uh esmu drusku nobežies par eh, to, kā mēs nodalām eh, šeit jautājums. Maištēt kungs runāja par ES 2020. gada stratēģiju. Bet šodien mēs no daudzām pusēm dzirdējām, ka mums ir nepieciešama lielāka integrācija, lai eiro stabilitāti noturētu. Bet tieši tā savukārt e, priekšnoteikums ir eiro 2020 stratēģijas laba implementācija. Es domāju, ka jāraugās uz to, lai visi iesaistītās pusē, skaitā arī sociālajie spēlētāji, raudzītos ilgtermiņā vairāk. Un otrkārt, raugoties uz instrumentiem. Mums jāraugās tātad, lai stabilitātes pakts nebūtu ārpus ES institucionālām struktūrām. Lai ietekme uz finanšu sektoru un reāla ekonomika būtu tāda pati. Paldies, tagad Ole Šmits. Es domāju, ka debats bija ļoti interesants. Uh, Un nebaidieties, es jums teikšu, ka mēs šeit sāksim e Eiropas Savienotās valsts. Nē. Bet mēs tomēr visi esam viens no otra atkarīgi un to nevaram noliegt. Pat ja daži uzskata, un es to cienu šādu viedokli, ka ir pa daudz Eiropas, citā, kā saka, ir maz Eiropas, mēs viens no otra atkarīgi esam Tas ir nenoliedzami lielākā mērogā nekā pie, pirms pieciem vai desmit gadiem vēl. Divi komentāri no mans puses. Lord Lyndon Harrison kungs bija ļoti eh, patīkami dzirdēt, ka jūs, jūs pārdomas par tirdzniecību. Un jums, un jūs kolēģim Londonā, es gribētu sacīt, tieši tāpēc mums ir vajadzīga ļoti aktīva aviotā karalista Eiropas Sanībā. Jūsu ticība brīvai tirdzniecībai un atvērtiem tirgiem aizsargājot arī vienotu tirgu. Fendekungs no Nīderlandes. Jums es sacītu, jā, protams, jūs variet būt kritisks, bet nevainojiet Briseli par uh, visu, kas uh, neveicas jā, lūdzu, esiet kritiski, bet necentieties vainot Briselu par visu, kas ne, neizdodas. Šādi rādot ar pirks, mēs tikai aizstāvam Eiropas, eh, aiz, apdraudam Eiropas nākotni patiesībā. Zils kungs, eh, paldies, prezident Mājiš, tad kungs, jums bija liels skaidrojumi par infrastruktūras finansējumu nepieciešamību nākotnē un piekrīt jums, ka Mums ir jārod jauni instrumenti, un varbūt, ka Barozo obligācijas labs risinājums. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim e, Trans-Eiropas projektus finansēt e, pietiekušā apmērā, pat lai mums tikai 8 miljārdi eiro vai drusku vairāk, un ar to nepietiek šiem mērķiem manas bažas ir par to, ka tie tāpat būtu projekti, kurus virza uh, uh, uzņēmumi, Un tāpēc mums ir jāpievērš lielāka uzmanība e, tādiem projektiem, kas nes pēļņu, e, bet arī pervānšu bērēse jautāja, kā tad būs ar kohēziju un konverģenci tādā gadījumā. Iedomāsimies, ka projekta e, obligācijas būtu privātiem investoriem. In, atraktīvāks, ja runa, piemēram, par Baltijas jūras sasaist energo e, šeit e, gāzes uzglabāšana e, Latvijā vai arī te tūmā pie Briseles, kas būtu, protams, ienesīgāk. Vārds Nikolaus kungam. Paldies priekšsēd. Jā, nu es gribētu teikt, ka EIB prezidents ļoti interesanti uzstājās, bet Bet mēs sākām diskusijas un runājam par 2020. gada mērķu sasniegšanu, bet jautājums ir, bet kādēļ tad Lisabonas stratēģija bija neveiksmīga? Priekšsēdētājs prezentēja savu versiju, es tai nepiekrītu, bet tas ir jautājums ļoti nozīmīgs, kādēļ Lisabonas stratēģija nebija veiksmīga. Es domāju, ka 2020. gada stratēģija arī nebūs veiksmīga tādēļ, ka tā balstās uz stabilitātes nolīgumu, kas uh, ir antisociāls. Prezidents uh, runāja, viņam būtu jābūt vēl striktākam ar sankcijām, un lai arī kas notiktu. Mans viedoklis ir, ka šī stratēģija būs neveiksmīga. Nu, ne jau nu šis pakts nav tāds uh, pārāk vārds, bet pat lielās valstis nespēja to īstenot, un arī pēc krīzes ne. Un otra piezīme. Mēs piekrītam tam, ka jau labi eiro aizdevumi, eh, nodoklis eh, finanšu transakcijām. Kāpēc ne? Bet labāk būtu kaut ko vēl stabilitāku veidot, kas arī eiro stabilizētu ar lielu eh, budžetu un uh, plašākām pilnvarēm ECB. E Nezinu, vai jūs varat man atbildēt, tas ir tāds konkrēts jautājums, prezidenta kungs. Jā, banka nosprauž mērķi samazināt nevienlīdzību, izmantojot kohēzijas eh, iespējas, vai banka palīdz visvairāk tām vajagajām valstīm, un tad es nesapratu vienu lietu. Investīcijas, kas neko nedod, vai tas ir šķērdējums, bet vai eh, investīcijas zinātnē un pētniecībā netiek vērtāts kā šķērdējums? Un tad skatoties uz Eiropas un nacionālā budžeta un, uh, nacionālo budžetu un arī privātiem finansētājiem. Vai būtu iespējams situācija, ka izmaksas pieaug, kad uh, privātī iesaistās, un vai tad tā arī nebūtu uh, uh, izšķērdība? Pervanš, tev kā parasts pēdējais vārds. Paldies, priekšsētājs kungs. Žēl, ka Mašķiet kungam nebija. Uh, laiks atbildēt uz maniem diviem jautājumiem, proti par ietaupījumiem un par uh, nekustamā īpašuma burbuli. Tagad par kohēzijas jautājumu. Arī uh, mūsu kolēģis uh, Zīle to pieminēja un arī uh, citi runātāji īsto skāra. Es um, redzu atbildību, kāda ir visiem šajās diskusijās. Uh, Visi atceras, nu kā šausmas, eh, ka Lisabonas stratēģija bija neveiksmīga, un neviens nevar atļauties eh, atsākt eh, kaut ko neveiksmīgi. Tātad EIB finansē, lai izveidotu finansējuma avotus, un mums ir nepieciešama veiksma, mums ir jābūt veiksmīgiem, bet tas nav vienkārši pietiekami. Uh, tā kā priekšsētāja kungs pats to teica, ir jābūt konsekventiem, jāizdara secinājumi arī no tām diskusijām, kas notiek paralēli. Un godīgi sakot, nu, es, es, es negribu brau, nu, lietēļu ugunījies, diskusiju tādu vēlos. Mēs runājam par Lisabonas stratēģiju, ka tā bija neveiksme bet jautājums par izglītību, zinātību un apmācību kā alfa un omega, nu, lai būtu veiksmīgi. Bet vērtējot ES skaitļus, mēs. Mm, tad budžets kā par kādiem balsojam, lai mums būtu uh, līdzekļi, lai varētu 2020. gada stratēģiju īstenot, šie uh, skaitļi uh, norāda un arī uh, cita organizācija skaitļi norāda, ka desmit gados pirms krīzes uh, valstis samazināja izglītības budžetus. Un neviens nerunā par sankcijām, kas būtu attiecināmas uz uh, šīm uh, valstīm, jo tās apdraud viņu pašu nākotni un arī ES uh, konkurētspējas nākotni. Un es aicinu jūs padomāt par to. Jo, ja mēs vērojam uh, likumdošanu, kādu esam uh, izveidojuši bankām un apdrošināšanas sabiedrībām, raugoties uz to prasību, uz prasībām attiecībā uz pašu resursiem, un tad tiek um, tādi mainīgie uh, um, kritēriji ieviesti un da dalību valstu izdevumi. Vienīgais izdevums, kas tiek atzīts, kas dažādi tiek vērtēts, ja mēs kvalitatīvi atsevišķi uz to skatāmies, tie ir izdevumi, kas atļauj atsevišķi izņēmums pensiju fondos. Un jārunā par stabilizācijas paktu, ka tas tiek no vienas puses deformēts un no otras puses uh, tās sekas, kādas ir finanšu perspektīvām un līdz ar to ES budžetam, jaunajam uh, periodam, finanšu ietvaru programmam. Tas skars jūs, tas skars mūs. Un uh, prezidents uh, Mešets uh, izteica tādu ļoti skaidru uh, vērtējumu. Kohēzijas politika ir ļoti uh, veiksmīgais e Un jo mēs zinām, ka visefektīvākais veids, uh, kur investēt, ir reģioni un uh, teritorijas. Un šo reģionu, šis uh, svirs efekts, lai investētu, lai investētu konverģenti un ilgspējīgi, ir uh, nepieciešams finansēt to attiecībā uz finanšu perspektīvām. Un jāpatur arī tie paralēlē procesi, kas notiek. Uh, Un tikai vēl viena frāze. Katrā no jūsu dalību valstīm va, uh, valdības ieradīsies pie jums un teiks, jā, nu, ir iekšējās rūpes, un līdz ar to es nevaru akceptēt ES budžeta